Good morning, colleague. Labrīt, kolēģi. Atvainojos, ka vēlam, sākam ar nokavēšanos vēlāk nekā bija paredzēts, bet sāksim ar 18. punktu. Terorisma apkarošana un padomas pamatlēmuma 475 TI par terorismu apkarošanu aizstāšanu. Referenti ir Holmējers kundze un šodien mēs izskatām ziņojumu projektu, grozījumu iesniegšanas eh, termiņš. Uh, ir noteikts, un uzreiz došu vārdu Holmējers kundzei, lai viņa var stādīt priekšā savu ziņojumu, un pēc tam izteiksies prezidentūras pārstāvis, un uzklausīsim arī komisiju pirms eh, dot vārdu deputātiem viedokļu apmaiņai. Vispirms Holmējers kundz, mūsu referent, lūdzu, jums vārds. Liels paldies priekšstādētāji, dargie kolēģi! Ar terorisma direktīvu mēs no vienas puses eh, izpildām Lisabonas līguma nosacījumus. Pirmo reizi mums ir lēmumu tiesības šajā jautājumā 2002. gadā un pēc tam eh, vēlāk arī eh, tika noteikts, ka būs jāpārskata šis ietvers starp dalību valstīm un sākotnēji to ļoti iespaidoja uzbrukumi dviņu torņiem Ņujorkā, un pēc tam lietas attīstījās tālāk, un tagad uh, ir jauns uh, ANO lēmums, kas uh, prasa mums arī saturiski uh, pielāgot mūsu terorisma direktīvu, un tas vairs nebūs ietvers, tā būs direktīva, mums tā ir jāpielāgo uh, pārmaiņām, kas ir notikušas pasaulē terorismu kontekstā. Vispirms es eh, kopā ar ēnu referentiem apspriedu to, kā mums vajadzētu rīkoties tālāk. Mēs vienojāmies, ka tā kā mēs netaisam neko pilnīgi jaunu, mums eh, nav tas viss jādiskutē no ādama rības, bet uh, daudz instrumenti jau ir zināmi un ir izveidoti un iesakņojušies arī un īstenoti dalību valstīs. Līdz ar to, uh, jā, ir tradīcijas atšķirīgas dalību valstīs un līdz ar to arī ir uh, atšķirīga nedaudz piemērošana, jo ir atšķirīgas tieslietu sistēmas, bet visas dalībvalstis ir centušās visus nosacījumus no šī ietvara arī īstenot dalībvalstī. Līdz ar to ir, eh, protams, jāņem vērā arī, ka ir eh, šī terorisma organizācija Islāma valsts, jeb IS, un ir jācīnās ar terorismu Parīzē un citur pasaulē. Un mēs konstatējam, ka jaunieši, kur, piemēram, ir dzīvojuši Francijā vai Vācijā, ir devušies uz Sīriju, uh, un tur eh, kā ārvalstu kaujinieki, jeb foreign fighters, kas man liekas ļoti nepareizs um, apzīmējums, jo viņi ir drīzāk cross-border fighters, viņi ir pārobežu uh, kaujinieki, bet nu kaut kā ir ie, iegājies šis uh, ārvalstu kaujinieku termins, nu, kas, manuprāt, nepareizs, bet jā, no Sīrijas viedokļa tie ir ārvalstu kaujinieki. Un um, no mūsu viedokļa drīzāk tie ir vietējie teroristi. Uh, un mēs redzam, ka tie daļai ir bijuši arī eiropieši, ne tikai e, cilvēki no reģiona, piemēram, no Sīrijas, kuri īsteno e, uzbrukumus Kabulā un citur, kuros iet bojā ļoti daudz cilvēki. Un šī iemesla dēļ e, mēs esam spiesti, diemžēl, uh, apsvērt eh, arī tādus pasākumus, par kuriem pirms dažiem gadiem varbūt vēl neiedomājāmies. Manuprāt, īpašu lomu šeit spēlē arī tas, ka terorisma organizācijas eh, izmanto tādu milzīgu tīklu, kas eh, brīžiem ir tāds vaļai, vaļīgāks, brīžiem tāds ciešāks tīkls. Un uh, runājot par terora aktiem, tad eh, jādomā, ka arī apmācības nometnēs eh, piedaloties cilvēki jau domā par terora aktiem. Piemēram, ir kāds gadījums tagad, kurš eh, Kabulā īstenoja terorismu uzbrukumu vēl pirms kāda laika viņam nebija nekāda uh, sakara ar terorismu, viņš vienkārši devās uz nometni, kur viņš uh, tika apmācīts, un tas cilvēks, kas viņu piesaistīja un mm, parē, būtībā arī uh, izskaloja viņam smadzenes, uh, proti tas cilvēks, kas ir apmācītājs, ir tikpat līdzvainīgs kā tas, kurš šo atentātu īstenoja. Un šis tīkls, uh, kas uh, ļauj Uh, finansēt, atbalstīt un uh, īstenot teroraktus, un kas nodrošina to, ka jaunieši, kas kādreiz nekad nebija domājuši, ka kādreiz kādu nogalinās, ka viņi tik ļoti maina savu uzvedību, nostāju, mēs to pazīstam arī to citām jomām, proti, ka viņiem vairs nav nekādas cilvēcīgas jūtas pret citiem, un tad uh, desmitiem vai pat simtiem cilvēku ierauj nāvē. Uh, Un, lai to visu aptvertu, es savā ziņojumā centos um, dažas lietas precizēt, un uh, tā kā mēs vienojāmies, ka mēs negribam iekavēt visu šo darbu, šajā laikā, kad varam uh, iesniegt grozījumus, mēs vēlamies dažus jautājumus noskaidrot, piemēram, ar Eirojust, jo tur arī padomas ietvaros attiecībā uz uh, uh, braucieniem, ceļojumiem ir atšķirīgs uh, viedoklis, un par to es labprāt runātu arī ēnu referentu kontekstā. Bet es gribētu piedāvāt šos būtiskākos jautājumus uh, ar ekspertiem uh, ēnu referentu sēdēs apspriest, tur, kur vēl mums ir tādas neskaidrības, bet visā visumā es domāju, ka komisijas ziņojumu lielos vilcienos varam atbalstīt un vajadzētu arī atbalstīt. Man galvenie punkti, dažus nosaukšu. Es vairāk pievērsos interneta jautājumam, kas, manuprāt, ir um, nedaudz atstāts novārstā un savā ziņojumā arī um, pieminēju šo te organizētās noziedzības un terorismu saikni, ko ir konstatējis ANO, un redzam, ka šie abi e, līmeņi ir saistīti, viens otru baro un atbalsta, un viss, ko ēnu referenti teica par e, <clears throat> naudas atmazgāšanas un e, terorismu finansēšanas jautājumiem, tas man šķiet ļoti būtiski un arī pievienoja to, ka uh, ja kāds, eh, eh, kāda organizācija tiek atzīta par palīdzības organizāciju un ka tā atrodas eh, šajā teritorijā, ka tas šajā visā neietilps, tas vienkārši ir jāprecizē, ja arī tas šķiet skaidrs. Tātad es savā ziņojumā centos dažādas problēmas un jautājumus pieminēt, un es ar prieku gaidu diskusiju ar ēnu referentiem, lai uh, no vienas puses ātri, bet no otras puses arī ļoti pamatīgi šo jautājumu izdiskutētu. Lūgums no dalību valstu puses ir, lai mēs turpmāko divu, trīs mēnešu laikā šo ietvaru noslēgtu, lai visām dalību valstīm būtu vienots juridiskais pamats un tās varētu skatīt šos jautājumus vienoti un nebūtu šīs atšķirīgās Uh, normas dalībvalstīm, piemēram, runājot par terorismu finansēšanu un tā tālāk. Es saprotu, ka tieslietu sistēmas ir atšķirīgas, bet uh, pamatu pamats um, būtu jāveido tā, lai tas būtu vienots, vienāds visās dalībvalstīs. Un tādējādi arī uh, sadarbība un datu apmaiņa starp dalībvalstīm var tikt īstenota uh, labākā veidā un to mēs vēl apspriedīsim ēnu referentu sanāksmēs, pieaicinot ekspertus, lai viņi mums varētu izskaidrot zināms jautājums. Paldies! Lielas paldies, Holmajers kundze, par to, ka um, sniedzāt mums tādu pārskatu par savu ziņojumu. Jā, daudz lietas mēs vēlamies uh, ātri pabeigt, bet šis ir arī delikāts jautājums, un tāpēc pie tā jāstrādā ļoti rūpīgi. Tagad uzklausīsim ēnu referentu komentārus. Katrīna, lūdzu. Grazie, grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Ehm, vispirms es vēlos um, pateikties Monikai Holmajerei par sagatavoto ziņojumu un par veikto darbu. Šis ziņojums eh, ir uh, pilnīgi noteikti lielisks sākuma punkts mūsu diskusijas sākumam. Ir jāpiešķir šiem jautājumam harmonizēts juridisks ietvars, tas ir ļoti nozīmīgi, tad, kad mēs runājam par vēršanos pret starptautisko terorismu. Kas eh, destabilizēja gan institūciju dzīvi, gan nopietni ietekmē pilsoņu ikdienas dzīvi. Šeit mēs runājam par pirmo direktīvu, lai harmonizētu situāciju dalību valstīs. Mums ir eh, jāpanāk noteikumi, kas ir skaidri, precīzi, piemērojami un piemēroti visā valstī. Tādēļ mums ir jāpieliek visi pūliņi, lai mēs varētu pilnībā izpildīt tās prasības, kas tiks noteiktas. Tāpēc mums ir jārīkojas piesardzīgi un nav jādara, jāiet tālāk nekā to paredz šie noteikumi. Mēs zinām, ka kriminālās tiesības ir instruments, kas var būt ar izšķirīgu nozīmi uz pilsoņu brīvībām. Un korekcijas ir izdarāmas, ja tiek apdraudēta institūcija darbība vai pilsoņu brīvība. Tāpat jānorāda, ka mūsu rīcībā ir ļoti nedaudz laika, lai mēs stātos pretī tiem draudiem, kas parādās dalību valstīs. Atkārtoju vēlreiz, ka mums ir jābūt precīziem Mums ir jāredz, kādi ir attiecīgie standarti, un mums ir jāizvairās un jānovērš jebkura arbitrāra patvarīga šo notikumu, noteikumu interpretēšana. Lūk, tas attiecas uz um, standartiem, ko uh, paredz ietver lēmums un starptautisko standārtu piemērošanu Pilnīgi noteikti terorismu parādība ir visai nopietna, un mums ir tā pienācīgi jāņem vērā. Tomēr tajā pašā laikā mums ir jāatrod pareizs līdzsvars un jārespektē tiesiskuma un Eiropas vērtības. Mums ir jāapzinās, kādi ir izaicinājumi juridiskajā plānā. un jārespektē mūsu juridiski noteikumi, tomēr pilnīgi skaidrs ir, ka mūsu pienākums ir nevis īstenot juridisku cīniņu, bet veidot eh, juridisku stru programmas un noteikumus, kas ir vienādi piemērojamas visās mūsu valstīs. Un vēl viens pārdomas no manas puses. Ja mēs vēlamies cīnīties pret terorismu, tad ir, jāstiprina, un, tad ir jāstiprina sadarbība starp dalību valstu tiesību sargājošām struktūrām. Es atgādinu to, ka cīņa pret terorismu, kurš ir saistīts ar cita veida organizēto, uh, noziedzību ir ar iespējām atņemt juridis, eh, noziedzīgām struktūrām iespējas veikt finansējumu. Un vēl viena piezīme, lai es pabeigtu savu ātrlasīšanu, saka runātāja, pateicos deputātei Holmajerei kurā ņem vērā mūsu piezīmes par to, ka nopietnāk uzmanība ir jāpievērš terorismu upuriem. Piekrītu deputātei Holmejerei, ir jāspriež detalizēti direktīvas juridiskie aspekti. Un vēlreiz norāda, ka esmu gatava sadarbībai, lai sagatavotu juridisku tekstu, kas būtu efektīvs instruments cīņā pret terorismu. Paldies par šo izklāstu un tālāk no ECR grupas ēnu referents Timotejs Kirkops. Paldies priekšsēdētāji! Arī es pievienojos apsveikumiem referentei par paveikto darbu. Šķiet, ka ir svarīgi paturēt prātā terorismu draudus, kas turpinās, kas parādās tagad, un mums ir jārīkojas tā, lai mēs nepieļautu esošās nesaprašanās un pārpratums starp tiesību sargājošām struktūrām, lai mēs ņemtu vērā iekšējos noteikumus, lai mēs pareizi izprastu un mums būtu vienāds traktējums definīcijām un aizskārumiem, pārkāpumiem, kas paši par sevi nav terorisms, bet ir tādi pārkāpumi, kas veicina terorismu, tādi kā eh, provokācijas, kā eh, glorificēšana un citi. Un es domāju, ka tas palīdz eh, panākt labāku sabiedrības izpratni par to, par ko mēs cīnāmies. Man bija grūtības ar likuma harmonizēšanas eh, jēdzienu. Es labāk atbalstu uh, Eh, jēdzienu tuvināšana. Tas labāk skaidro atšķirības un ņem vērā atšķirības, kuras pastāv starp juridiskām sistēmām un palīdz labāk izprast tos pamatprincipus, kā mēs vēršamies pret pārkāpumiem. Tāpat vēl ir citi aspekti, eh, kā piemēram eh, terorisma upuru atzīšana. Mēs runājam par terorismu apturēšanu. Dažkārt es saku, ka mēs eh, iesaistāmies reakcijas pret atsevišķiem teroru aktiem, bet mums ir nepieciešama plašāka pieeja, kas arī ņem vērā upuru un to ģimeņu vajadzības un nepārtrauktu atbalstu, eh, kura sniegšanā mēs neesam uzdevuma augstumos. Es domāju, ka ies, iekļaujot e, starptautiskas likumas Eiropas Savienības likumdošanā, kopumā ir laba doma, un es ceru, ka mēs e, ņemsim pietiekam vērā nepieciešamības un proporcionalitātes jautājumu, kā arī nodrošināsim to, ka informācijas apmaiņas starp izlūkošanas un tiesību e, sargājošām uh, iestādēm turpinās. Noslēgumā priekšsēdētāji piebildīšu, ka pauž nožēlu, ka ļoti daudzas iespējas gadu garumā, kādas tika dotas likuma stiprināšanas aģentūrām, kā piemēram kopīgās eh, izmekšē, izmeklēšanas grupas, eh, nav tikušas pilnībā ieviestas vai izmantotas Es domāju, ka te, cīņā pret terorismu mēs nevaram atļauties to luksusu, kad mēs stāvam atstatus viens no otra. Mums ir jāstrādā kopā, un es ceru, ka ik viens izmantos tās iespējas, kas tiek piedāvātas ar šo tekstu. Paldies! Paldies! Ja mēs runājam par ieviešanas jautājumu, es domāju, ka referenta Holmajere skatīs šo jautājumu Gribu piebilst vienu jautājumu e, šajā sakarā no savas puses, bet tagad vārds Aldī referentam Džezekam. Paldies, priekšsēdētāji, par mm, procedūru un vēlos uzrunāt arī komisiju. Direktīvu projekti, kas bija specifiski vērsti uz akieviešanu starptautis un piemērošanu starptautiskiem pienākumiem, būtu labāk, ja priekšlikums nāktu līdz ar ietekmes e, novērtējumu. Tāpat arī komisija ir solījusi rakstisku pamatojumu, kāpēc šajā gadījumā tas nav bijis nepieciešams. Un arī spiedienu grupas var sagatavot paši savus eh, izvērtējumus, kas var nebūt eh, pozitīvi un nesot izvērtējumu no komisijas puses. Tas nebūtu vēlams. Par ziņojumu projektu kā tādu vēlos pateikties referentei par paveikto darbu. Ziņojuma virziens saskan ar eh, mūsu vispārīgo pieeju, tomēr ziņojumā ir iekļaut arī vairāki jauni elementi un ņemot vērā ierobežotos termiņus. Šķiet, ka nebūs viegli rast kopīgu izpratni pār šiem jautājumiem, ņemot vērā ziņojuma tekstu. Gribētos pievienot tam vairāk elementus, bet es galvenokārt gribētu runāt par direktīvas aptvērumu, galvenais ir noteikt kopīgu definējumu un izpratni par terorismu pārkāpumiem, veicināt sadarbības starp dalību valstīm un vērsties pret e, kau, terorismu kaujiniekiem. Par referents priekšlikumiem un grozījumiem, kas attiec uz internetu un tā um, ļaunprātīgu izmantošanu no teroristu grupām. Mums ir jābūt uh, Eh, piesardzīgiem eh, par eh, internetu pakalpojumu sniedzēju sadarbību ar tiesību sargājošām iestādēm un pienākumu dzēst ne, nelikumīgu saturu, par publiskiem aicinājumiem veikt terorisma upurus. Piekrīt, ka šādas lapas no interneta ir jāizņem, bet par eh, atsevišķiem citiem jaukā jautājumiem man nav skaidra to efektivitāte. Par sadarbību ar internetu kompānijām un, un pienākumu uzskaitīt terorismu propagandu. Mēs varam to iekļaut apsvērumos, bet es gribētu vairāk koncentrēties uz teksta saistošiem elementiem. Prie, būtiski ir tas, ka ziņojumu sabiedrībai, taiskaitā caur internetu, kur tiešā vai netiešā veidā mudina cilvēkus veikt terorismu purumu, tiek uzskatīti par teroristisku pārkāpumu. Tāpat uzskatu, ka kiber uzbrukumi ir jāiekļauj terorismu uzbrukumu skaitā viens no būtiskiem jautājumiem ir ceļošanas pārkāpums. Domāju, ka šis nosacījums parī, palīdzēs dalībvalstīm vērsties pret ārvalstu kaujiniekiem. Es saprotu, ka atsevišķi var nobažīties par nolūka kriminalizēšanu, tomēr es skaidri saprotu, ka netiek kriminalizēts nodoms ceļot, bet kriminalizācijas sākas līdz ar iecerētā pārkāpuma īstenošanas sākumu. Nav skaidrs, kāds ir ziņojuma projekta galvenais mērķis no vienas puses – grozījums paplašina aptvērumu iekļaujot ik vienu personu, ne tikai eh, personas, kas dodas prom no dalībvalsts, kas ir pareizā pieeja, bet tajā pašā laikā tas eh, paredz atsevišķus ierobežojumus. Es nezinu uz atsevišķām valstīm. Es neuzskatu, kā tas būtu piemērojams, piemēram, ja ceļotājam ir dubultpilsonība. Mums ir jāmēģina novērst eh, dalību ter teroristiskās grupās, ja šādas personas to ir iecerējušas mums. Nevajadzētu pieļaut nekādas plaisas. Būtiski šeit ir eh, turpēt pierādīt, ka pārkāpējiem zina, ka viņa dalība atbalstīs teroristiskas grupas darbības, apsveic referents pieeju attiecībā uz sadarbības un informēšanas apmaiņas stiprināšanu, jo tas ir direktīvas galvenais mērķis. Šeit ir jāiekļauj operatīva un tiesiska informācija, kā arī vislabākās prakses apmaiņa attiecībā uz novēršanu rehabilitāciju. Tiesiskā sadarbība ir būtiski efektīva izmeklēšanai. Dalībvalstīm šie paši rīki ir jāizmanto eh, eh, cīņā pret organizēto noziedzību, citiem nopietniem eh, noziegumiem, kas ir uzskaitīti ziņojuma projektā. Tāpat jānorāda, ka persona, kas ir veikusi vai tiek apsūdzēta pār terorisma uzbrukumu veikšanu atrodas dalībvalstī, dalībvalstī ir pienākums pārbaudīt faktus, kas uzskaitīti informācijā. Tāpat es apsveicu referentes um, piesardzības klauzulas par eh, pamatiesību nodrošināšanu. Mums ir jābūt visaptverošam novērtējumam no komisijas puses par šādu pasākumu efektivitāti, proporcionalitāti un ietekmi uz pamatiesībām. Un es cerīgi raugos uz turpāko sadarbību. Paldies! Tālāk eh, no goja grupas ēna referenti Kornelijai. Jā, paldies priekšādātāji, paldies arī referentē, kas pēc pirmajām diskusijām ir uh, Um, ieviesusi šeit uh, ļoti daudzus komentārus, uh, par to esam priecīgi. Mūs ļoti interesē tas, lai terorismu apkarošanas instrumenti būtu uh, zināmā līmenī harmonizēti. Šeit ir jāievieš skaidrība. Vajadzētu arī vērsties pret patvaļu. Uzskatām, ka tas ir ļoti nozīmīgs punkts, kas iepriekš vēl nav pieminēts. Tāpat mūsu ļoti interesē, un uh, es domāju, ka uh, varu pievienoties arī iepriekšējiem runātājiem. Mums vajadzētu apieties taupīgi ar šiem instrumentiem, jo īpaši regulējumu. Vēlreiz gribētu uzsvērt, ka mums vajadzētu arī veikt uh, saku izvērtējumu. Līdz šim šķiet tāds vēl nav veikts. Mēs vēlētos nodrošināt, lai tāds tiktu sagatavots. Mums vajadzētu saprast, kādas tad būs uh, sakas uz pamatiesībām. Tās mēs nekādā gadījumā nedrīkstam nobīdīt kaut kur malā. Īsti nevar saprast, kāda, kāpēc šāda ietekmes izvērtējuma nav. Ļoti daudzās jomās šāda veida direktīva noteikti būtu jāizvērtē, kādas tai būtu sakas. Vajadzētu arī iesaistīt eh, pilsonisko sabiedrību, lai tā varētu izteikties par problēmām. Protams, varētu uzdot jautājumus arī pamatiesība aģentūrai, Eirojust. Un šķiet, ka vajadzētu iesaistīt arī citus pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus. Protams, uzskatu, ka šai direktīvai būs eh, ietekme. Tas būtu pirmais, ko es vēlējos teikt. Un tagad otrais. Uzskatu, ka ir ļoti labi, ka konkrēti jautājumi, piemēram, nediskriminēšana, jau ir pieminēti. Es varu līdz ar to uzteikt referenti. Šeit tiek pausta kritika komisijai. Mums vajadzētu saprast, kāds īsti ir līdzsvars eh, starp krimināltiesībām no vienas puses, kuras, protams, ir vajadzīgas, un eh, tiesiskās valsts nodrošināšanai no otras puses. Eh, domāju, ka to mums noteikti vajadzētu pārbaudīt. Mēs kā politiskā grupa noteikti um, raudzīsimies, lai tas tiktu darīts. Nākamais - terorisma finansēšana. Šeit es gribu uzdot jautājumu referentei. Nēsmu īsti pārliecināta, vai uh, arī naftas ekonomika šeit nespēlē nozīmīgu lomu. Uh, Šķiet, ka referente to nav pieminējusi, bet daudzos citos avotos mēs varam par to lasīt. Uzskatu, ka šis jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs. Cietušo aizsardzība. Es domāju, ka mums vajadzētu arī to ņemt vērā. Tas noteikti ir direktīvas mērķis. Šeit mums vajadzētu vēlreiz paskatīties, vai šī cietušo aizsardzība, un, protams, mēs šeit runājam par terorisma, uh, upuriem. Mums vajadzētu saprast, cik nopietna ir šī situācija. Vajadzētu domāt par to, kādas tieši tiesības ir terorisma upuriem un cietušajiem. Protams, vajadzētu nodrošināt gan konsultācijas, gan arī psiholoģisko atbalstu tieši to, kas uh, viņiem ir vajadzīgs. Nākamais punkts ir eh, pati svarīgākā problēma. Mums vajadzētu runāt par definīciju problemātiku. Es gribētu jums šeit dot konkrētu piemēru. 12. lapusē šeit ir formulējums par šiem aizdomīgajiem braucieniem. Un te ir runa tātad par braucieniem terorismu mērķos. Ja netiek atklāta nekāda saikne ar teroristisku darbību, uh, un tad nav konstatēta šāda saikne, šeit mēs saskatām problēmu, un to arī pie, atzīmēsi padome, Vācija un citas dalībvalstis. Šeit mēs pilnīgi apgriežam uh, otrādi nevainīgumā prezumpciju. Mums ir jāsaprot, ka te ir runa par noziedzīgu darbību, par terorismu, protams, šī saikne var pastāvēt, un terorisma izmeklēšanā noteikti tas e, būs ļoti svarīgi. Uzskatām, ka tā ir juridiska problēma, un e, uz to ir norādījusi Vācija padomē. Mēs nedrīkstam to aizmirst. Mums vajadzētu runāt par to, mums vajadzētu runāt par to arī tad, kad ir runa par uzkūdīšanu un palīdzību. Nākamais punkts ļoti daudzi noziedzīgi nodarījumi jau uh, ir iekļauti um, terorisma tiesību aktos. Vācijā vēl ar vien par to ir atbildīga policija. Vajadzētu saprast, ka šeit vēl ar vien pastāv atšķirības, un mums vajadzētu arī saprast, kā tas viss atbilst dalību valstu tiesībām. Uzskatu, ka noziedzīgo nodarījumu definīcijas, kādas šeit ir iekļautas, ir formulētas ļoti plaši. Komisija saka, ka tā ir gājusi mazliet tālāk par Eiropas padomas definīcijām, bet es domāju, ka mums vajadzētu tomēr vēl parunāt par noziedzīgo nodarījumu definīcijām. Paldies! Paldies! Tagad zaļo grupas Anna referentē Vežolī, bet viņas vietā izteiksies kolēģis. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eva Žalī, diemžēl, nevarēja ierasties, eh, tāpēc es eh, viņu pārstāvu kā mūsu ēnu referenti. Kopumā es varētu teikt, ka mēs atbalstām pamatlēmumu pārskatīšanu, lai nodrošinātu atbilstību Lisabonas līgumam un lai tiktu galā ar trūkumiem, kas ir konstatēti. Es vēlētos arī norādīt, ka šie nosacījumi un skaidrojumi, kas attiecas uz labāku informācijas apmaiņu par aizdomās turētajiem un riskantu darbību vai uzvedību, eh, tiek atbalstīti no mūsu puses. Mēs uzskatām, ka šeit ir runa par labāku informācijas apmaiņu starp tiesību aizsardzības un drošības iestādēm Eiropā. Te nav runa par to, ka tiek iegūts ar vien vairāk informācijas par cilvēkiem, kas netiek turēt aizdomās. Tomēr gribētu norādīt, ka ir vairāki punkti, kur mūsuprāt referenti iet nepareizajā virzienā, jo īpaši tas attiecas uz direktīvas aptvērumu kibernoziedzības jomā. Monika, jūs pati bijāt referentē arī par šo jautājumu, un mēs īsti nezinām, kāpēc mums vajadzētu šīs direktīvas aptvērumu, tātad ir runa par 2013. gadā pieņemto direktīvu, kas vēl ar vienu nav pilnībā uh, īstenota dalību valstīs. Kāpēc šī direktīva ir jāiekļauj tagad šajā direktīvā? Mums ir kibernoziedzības direktīva, un tā ir vienkārši jāīsteno tādā veidā, uh, par kādu mēs vienojāmies. Attiecībā uz aptvērumu jūs pieminējāt arī uh, programmatūru ar ļauniem nolūkiem. Uzskatu, ka nevajadzētu šeit vēlreiz atkārtot, jo tā būs dubultošanās. Šie priekšlikumi iet vēl tālāk nekā iepriekšējā direktīvā. Piemēram, 11. apsvērumā es lasu, ka uh, IT programmatūras uh, radīšana teroristisku grupējumu vajadzībām ir jāsankcionē kopumā šis apsvērums rada problēmas. Jebkura programmatūra var nākt par labu teroristiem konkrētos gadījumos, un tas nozīmē, ka, piemēram, Apple Lock, par kuru tagad plaši diskutē, uh, varētu tikt sodīts Eiropas Savienības dalību valstīs. Te nav runa par uh, atbloķēšanu konkrētās situācijās, kur tiesnesis to pieprasa. Šeit ir runa par uh, šo programmētāju sodīšanu. Lai arī šifrēšana varētu nākt par labu uh, teroristiem, bet tas nāk par labu mums visiem, gal galā arī tiem, kas uh, pārkāp likumus. Līdz ar to mēs pilnībā pārkāpjam visus mērķus. Mēs eh, nevēlētos neko tam līdzīgu atbalstīt. Atklāt sakot, tas arī nenāktu par labu. Nevienam jau šeit mēs programmatūru pielīdzinām eh, smagajiem ieročiem. Kā jau es norādīju, visi šie punkti jau ir iekļauti kibernoziedzības direktīvā, kas ir ļoti līdzsvarots dokuments. Tāpat gribētu pieminēt nosacījumus, kas attiecas uz uzbrukumiem eh, informācijas sistēmām. Ne visi šie uzbrukumi ir ļauni vai tiek darīti teroristiskos nolūkos. Šeit tiek iekļauti nosaucījumi 3., 8. un 14b pantā. Šie nosacījumi paredz, ka tie, kas apmainās ar informāciju par to, kā ka veikt uzbrukumus informācijas sistēmām un tie, kas eh, nodrošina tehnoloģijas, lai uzbruktu informācijas sistēmām, eh, ir jāsoda. Un, ja šāda rīcība tiek uzskatīta par kriminālu, tad mēs ejam pilnīgi nepareizajā virzienā. Es domāju, ka to visu vajadzētu atstāt eh, kibernoziedzības direktīvas aptvērumā. Mēs esam jau atraduši vajadzīgos risinājumus. Šī direktīva par terorismu apkarošanu būtu vairāk jāvērš uz pamatlēmuma aptvērumu. Mēs jau par to runājām iepriekš, un jo īpaši te ir runa par informācijas apmaiņu, kā jau mēs minējām, tai mēs piekrītam. Mēs būtu priecīgi, ja varētu ievērot šādas pozīcijas. Paldies! Gribu atstāt laiku referentē, lai viņi varētu sniegt atbildi uz šiem punktiem. Mēs sākām um, ar desmit minūšu nokavēšanos, bet es ceru, ka mums pietiks laika, lai mēs varētu izskatīt šo nozīmīgo dokumentu. Nākamais kolēģis, kas izteiksies, ir EFDD grupas ēnu referente Laura Agijā. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos sirsnīgi pateikties um, referentei Holmeierē par veikto darbu. Liels paldies, ka viņa ir ņēmusi vērā arī manus ierosinājumus. Jo īpaši es gribētu pieminēt uh, pāntu, kas uzliek pienākumu dalību valstīm apmainīties arī informāciju ar Eiropas aģentūrām. Tas varētu nodrošināt vajadzīgo informāciju arī par plānotajiem teroristiskajiem uzbrukumiem. Šis aspekts vēl arvien tiek pārāk zem novērtēts uh, terorismu novēršanā. Parīzes gadījumā mēs redzējām, ka informācija bija pieejama, bet tā netika nodota tālāk. Ja runa par pamatiesību aizsardzību un vārda brīvību un procesuālajām tiesībām, tad tie ir ļoti nozīmīgi elementi mūsu dalībvalstu sistēmās. Tie noteikti ir jāņem vērā un tie ir jāiekļauj arī direktīvā. Es vēlētos uzsvērt, ka terorisma apkarošana, protams, ir prioritāte šajā gadījumā, tomēr mums ir vajadzīga visaptveroša pieeja. Mums vajadzētu iet tālāk par represīviem pasākumiem. Vajadzētu aicināt dalību valstis rīkoties profilaktiski un iesaistīt pilsonisko sabiedrību cīņā pret radikalizāciju un terorismu. Uzskatu, ka tas ir būtiski, un eh, jo svarīgāk ir arī vērsties pret terorisma finansēšanu. Tikai šādā veidā mēs varēsim ierobežot teroristu kapacitāti. Tāpat arī mums vajadzētu konfiscēt uh, Eh, šādus īpašumus un vajadzētu domāt arī par tālākiem finanšu instrumentiem. Teroristiskajām organizācijām pieder arī mākslas darbi, naftas ieguves rūpnīcas un eh, ļoti daudz, kas no tā atrodas arī Eiropā. Mēs eh, izturamies ļoti iecietīgi pret tirzniecību ar šīm konfliktā iesaistītajām valstīm Un tas tiek darīts tāpēc, ka mums nepietiek atjaunīgo enerģijas avotu. Līdz ar to mēs atbalstām teroristus un viņu veiktos kriminālos nodarījumus. Tagad par internetu. Prokuratūras iestādēm vajadzētu nodrošināt to, lai uh, aizdomīgs saturs tiktu bloķēts vai dzēsts. Mums vajadzētu veikt kopīgus pasākumus un referentes paredzētie drošības pasākumi ir jāveic tikai ar drošības iestāžu atļauju. Tātad te ir runa par satura dzēšanu vai internetā sabiedrību darbības apturēšanu. Nedrīkstētu būt tā, ka no šīm darbībām cieši nevainīgi cilvēki. Izmeklēšanas instrumentiem vajadzētu nodrošināt eh, arī to cilvēku uzraudzību, kas vairs nedarbojas eh, kā teroristi. Tas ļautu mums aizkavēt iespējamus teroristiskus uzbrukumus un uh, varētu apturēt arī uh, jebkādu tālāku darbību šajā jomā. Uzskatu, ka mums ir vajadzīgi efektīvi rīki. Nāsmu pārliecināta, ka uh, mēs varēsim paveikt labu darbu, ņemot vērā šos īsos termiņus. Ja mēs strādā, strādājam šādā saspringtā ritmā, mēs varam līdz ar to slikti ietekmēt kvalitāti. Jebkurā gadījumā esmu gatava sadarboties. Paldies! Okay, thank you. And finally... Paldies, un tagad pēdējais ēnu referents no ENF Fontānis kungs. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos apsveikt eh, referenti par paveikto darbu. Uzskatu, ka eh, šajā ziņojumā ir runa par ļoti svarīgiem tematiem, un es varu tiem tikai un vienīgi pievienoties. Ir ļoti būtiski, lai mēs vienotos eh, starp Eiropas valstīm par terorismu apkarošanu. Mums nākas saskarties ar uh, īslāma uh, teroristiem, kas eh, ir fenomens, kuru nevar apkarot tikai vienas valsts ietveros. Tieši tāpēc šis mēģinājums nodrošināt vienotu atbildi vai uh, Lisabonas līgumam atbilstošu pieju ir eh, ļoti būtisks un būtu atbalstāms. Ja runa par kāru pret internetu, tad arī tas man šķiet interesants. Internetā tiek uh, veikta radikalizācija. Ļoti daudz cilvēku, kas, piemēram, nav pat uh, pārāk ticīgi, tiek viegli pārveidot par ekstrēmistiem tikai tāpēc, ka viņi iegūst informāciju internetā. Informācijā arī var, es atceros, internetā var iegūt arī informāciju par to, kā veikt teroristiskus uzbrukumus. Vienlaicīgi, protams, ir jādomā arī par brīvību interneta izmantošanā un brīvu piekļuvi internetam. Risinājumi, kas ir paredzēti ziņojumā, ir ļoti interesanti, tomēr tie būtu vēl jāpārbauda. Kapitāla izmantošana. Terorismu finansē no dažādiem finanšu avotiem. Mums vajadzētu pārbaudīt, vai konkrētas valstis un arī trešās valstis nav tiešas terorismu finansētājs. Un tad vajadzētu varbūt ieviest sankcijas, tā skaitā tirdzniecības sankcijas. Izskatās, ka konkrētas valstis arī Eiropas iekšienē sniedz savu atbalstu terorismam. Sadarbības starp drošības aģentūrām tika minēts, ka Vairākas dalībvalstis, konkrēti to slepenie dienesti, nav pietiekami labi sagatavoti šādam darbam. Terorismu apkarošanā ir ļoti svarīgs tieši izmeklēšanas darbs. Aizvakar Briselē arī uh, notika policijas operācija un uh, alžīrietis, kas šeit uzturas nelegāli, tika nogalināts. Šajā izmeklēšanas operācijā viņš gāja bojā. Līdz ar to mēs redzam, ka šādi nelegāli imigranti veicina terorismu. Tāpēc vajadzētu nodrošināt lielāko kontroli, vajadzētu izvairīties no šādiem nelegāliem imigrantiem, vajadzētu nodrošināt biežākas dokumentu pārbaudas. Migrācijas regularizācija ir viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem, lai mēs varētu nodrošināt uh, terorisma profilaksi. Mēs uh, atceramies arī par somālieti, kas nesen tika aizturēts Itālijā. Šis uh, somālietis tika saistīts ar džihādismu un islāmskās valsts grupējumu Somālijā. Viņš kādu laiku uzturējās Itālijā, viņš dzīvoja viesnīcā ar baseinu, tātad ļoti ērtā viesnīcā, viņš ar nolūku bija devies uz Eiropu. Mēs nedrīkstam pieļaut vēl vairāk eh, šādas nelegalitātes, jo tas veicina terorismu. Paldies, godāmie kolēģi, tagad ir izteikušies visi ēnu referenti. Es visiem ļāvu brīvi izteikties, jo es saprotu, ka šis temats ir ļoti svarīgs un sensitīvs. Tieši tāpēc es ļāvu visiem ēnu referentiem runāt tik ilgi, cik viņi vēlējās. Tagad vairāki deputāti ir pieteikušies runāt. Četri runātāji, un tad es slēgšu sarakstu, jo mums vairs nav daudz laika. Tā tad izteiksies te, Terēze Himenese Beserela. Eh, eh, Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka vissvarīgākais pirmais solis, kas mums ir jāspēr, ir izprast to, kas ir terorisms. Manuprāt, Par terorismu nepastāv kopīgas definīcijas, vēl jau vairāk šajā parlamentā. Es jau septiņus gadus strādāju pie šī temata, un man šķiet, ka mums nav vienota redzējuma un vienotas eh, veida, kā mēs skatām šos jautājumus, un tāpēc ir pienācis laiks eh, šo uh, Eh, ļoti sarežģīto ziņojumu skatīt, un es vēlos pateikties Monikai par tā sagatavošanu. Es, tāpēc es vēlreiz norādu, ka šis ir sarežģīts ziņojums. Un eh, galvenais eh, mērķis, kā norāda Stokholmas programma, piedāvāt pilsonim brīvības, tiesiskumu un justīcijas tāpu. Šeit ir daudz runāts par upuriem. Es eh, vēlos norādīt, ka vislabākais, ko var upuri labā darīt, ir nepieļaut to skaitu par pieaugumu. Tāpēc eh, izaicinājums, ar kuru mēs saskaramies, šeit ir nepieciešama politiskā grība. Ja mums tādas nav, um, ja mēs nevaram atbrīvoties no ideoloģiskiem kompleksiem, kas nepalīdz vērsties pret terorismu problēmu. E, tā e, mums ir nepieciešams vienoti pieņemt mūsu politiku Eiropas līmenī, lai varētu rīkoties koordinēti un uh, drošības un uh, likuma ieviešanas spēki varētu apmainīties ar informāciju. Tāpat arī Monika norādīja par tīkliem, uh, vis, uh, internets ir svarīgs, taču mēs redzam, ka vientuļo um, vilku temats ir būtisks. Un, patiesībā um, šeit ir runa pār ļoti spēcīgām organizētām šūniņām. Spānijā, Siltā, Meliģā um, radikalizēšanās nenotiek tik plaši caur internetu kā caur ģimenes uh, saiknēm un uh, caur dažādiem sociāliem um, veidiem. Ne visi nāk no sociāli, ne taisnīguma vides vai no integrācijas trūkuma, tāpēc mums ir nepieciešams vairāk vienotības un pēc terorismu uzbrukuma, teroristu uzbrukuma mēs visi esam solidāri un ar līdzjūtību pret upuriem, bet neviens neizprot to, ka nākošajā dienā kāds no mums var kļūt par uh, šādu upuri. Tāpat uh, attiecībā uz terorismā apoloģiju mums ir jānovērš uh, terorisma apoloģija. Mēs eh, esam redzējuši dažādus uzbrukumu veidus. Itālijā tos devē par gambisāra, jeb šaušana kājās. Un ar to es gribu sacīt, e, ka jādefinē, kas ir terorisms, kas ir terorists, pedofīlu nevar ielikt e, vadīt bērnu iestādi, tas ir pilnīgi skaidrs visiem. E, tāpēc šeit mēs daudz runājam par vienu jautājumu, bet nevienmēr ar vienotu izpratni par šo jautājumu Eh, punktu. Mums ir nepieciešams panākt vienotu izpratni par terorismu un par arī to, kā mēs vislabākā veidā varam atbalstīt terorismu cietušos. Paldies, Monika, un būs grozījumi no manas puses. Um, Paldies, un tagad Bekarkungs lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Šobrīd mēs saskaramies ar lielākajiem draudiem Eiropai un mūsu sabiedrībai eh, pēdējo gadu desmitu laikā. Mēs redzam, ka šis apdraudējums ir pašā mūsu sabiedrībā un līdz ar to profilaksei, terorisma novēršanai eh, mums ir jāpievērš, jāpiemēro vislielākā prioritāte. Es uzskatu, ka Politiķiem ir eh, jāatrisina divi uzdevumi vienlaicīgi. Visi iedomājumie pasākumi ir jāveic, lai nodrošinātu drošību pilsoņiem. Mums ir jāizstrādā šādi pasākumi un jāīsteno, un, protams, protams, vienlaikus ir jāievēro pamatiesības un konstitucionālās tiesības gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Uh, Tas ir pašsaprotami, ka abām šīm lietām jānotiek vienlaikus. Es aicinu visiem, kas uh, tagad uh, šeit līdzdarbojas, neuzskatīt, ka visur pamatiesības ir apdraudēts. Tur, kur tas ir pilnīgi skaidrs, ka viss tiek pārbaudīts, ka pat šeit parlamentā eh, tas nenotiks, ka šāda te Eh, likumdošanas pasākumu attīstīšana, izstrādāšana eh, varētu notikt bez pamatiesību ievērošanas. Lūdzu, dārgie kolēģi, nebloķēsim pasākumus, kuri uzlabo drošību. Tas ir politikas viens no galvenajiem uzdevumiem drošību uz, nodrošināt mūsu pilsoņiem. To sagaida pilsoņi no mums. Negaidīsim nākamos teroristu upurus, lai tāda atkal atzītu, ka jā, ir nepieciešams eh, zināmus pasākumus īstenot, eh, par kuriem es esmu pārliecināts, eh, ka šis parlaments neļaus iejaukties privātajā sfērā pārmērīgi un esmu pateicīgs jau tagad jums par gatavību attiecīgi līdzdarboties un paldies referentai un pilnībā viņu atbalstu. Thank you, Anna Gomes. Paldies, Anna Gomes, lūdzu. <coughs> Thank you. Paldies. Paldies par šo svarīgo darbu un es ar prieku došu savu ieguldījumu un strādāšu pie šī teksta un grozījumiem. Es lielā mērā atbalstu to, ko teica mūsu ēnu referents eh, attiecībā uz proporcionalitātes un eh, principu ievērošanu un pamatiesību ievērošanu, un tas ir ļoti svarīgi mums, lai mēs efektīvi varētu strādāt un eh, um, ne, uzlabot situāciju teroristiem. Bet tomēr gribētu uzsvērt pāris punktus Es aktīvi strādāju pie pašiniciatīvas ziņojuma par šiem te tā sauktiem ārvalstu kaujiniekiem, ko Rašidu Datī sagatavoja. Es tiešām uzskatu, ka mums tas ir jāizmanto, šis eh, jautājums ir jāizmanto, lai um, novērstu radikalizāciju. Es šeit redzu dažādus elementus, Eh, kur eiro jūs vajadzētu iesaistīties šādās programmās, bet mums ir vajadzīgs daudz kas vairāk. Mums ir vajadzīgs Eiropols un, protams, arī politiskas apņemšanās, kas eh, līdz šim nav bijušas pietiekams, neskatoties uz visu retoriku. Es eh, redzēju, ka kolēģi no šīs komitejas devās uz, uz vietas, lai. Um, runāt ar aģentūrām, lai novērstu radikalizācijas problēmas. And, and, uh, un uh, tas tiešām nav vienkārši. No vienas puses ir uh, tiešām atzīstami, ka ir uh, iespaidīgs darbs paveikts uz vietas, jo tas ir nepieciešams bet uh, Eiropā nav pietiekami daudz politiskā atbalsta un apņemšanās, jo tas ir darbs, kas ir jāīsteno visos politiskajos līmeņos - Eiropas, nacionālajā un vietējā līmenī. Līdz ar to es uzskatu, ka mums vajadzētu precizēt vēl šos formulējumus. Un tad es redzu, ka daudz kas tiek teikts par uh, no vienas puses šo saikni starp organizēto noziedzību un terorismu, kas ir ļoti svarīgi, un tad uh, tiek runāts arī par terorismu finansēšanu. Bet atkal, man šķiet, ka šeit ir uh, jābūt uh, spēcīgākam aicinājumam ievērot katram savu atbildību, ne tikai prasot tiesības sargājošajām iestādēm sadarboties, tad, kad tiek uh, konstatēt problēmu, bet patiesībā novērst jau problēmas. Un uh, finanšu sistēmā ir milzīgas, uh, milzīga atbildība. Un regulējums, kas ir bijis, ir tikai atvieglojis atmazgāšanu, naudas atmazgāšanu teroristiskajām organizācijām. Uh, Un es tiešām satraucos par to, ko es redzu, jo vairāk iepazīstu to, kas notiek šajā jomā. Tātad mums pilnīgi noteikti ir jāpiesauc eh, mūsu banku un finanšu sistēmas eh, atbildību, banku uzraudzības atbildību, jo tas, kas notiek, tas tiešām ir eh, skandalozi. Uh, Un visa šī sistēma ir jāpārdomā, jo, jo vairāk paliks šīs ārzonas, jo uh, vieglāk teroristiem būs atmazgāt naudu. Un šajā kontekstā mums ir jādara viss, kas varētu um, atvieglot cīņu, un konfiskācija ir ļoti, ļoti svarīga. Tas ir saistīts arī ar to, ko mēs runājām um, diskutējām ar Bindīku un no Itālijas pretmafijas komitejas vakar. Un vienīgā lieta vēl, ko gribētu piebilst, CBRN ir, um, tur ir runa par bioloģiskajiem un uh, radioloģiskajiem, un galvenokārt no upuru perspektīvas, un uh, ir uh, ļoti labi, ka jūs jau ie, um, ieviešat šeit arī šos iepirkuma noteikums un jēdzienus. Bet kas mani pārsteidz? Es biju referente uh, par mūsu CBRN uh, rīcības plānu. Un um, es uh, esmu runājis ar cilvēkiem, un es redzu milzīgas atšķirības. Ir valstis, kā piemēram Vācija, Zviedrija, kas sadarbojas, un tad ir valsts, kas dar, pilnīgi neko nedara. Es pat negribētu teikt, ka viņiem ir kaut kāda retorika. Tas viss ir muļķības. Ana, Ana mums ir, jā, priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Bet es domāju, ka mums ir jāraugās uz CBRN uh, jautājumu no jauno tehnoloģiju attīstības uh, skatu punkta. Un tad par uh, to, ka nevajadzētu pretrunas ar pastāvošajām kiberdirektīvām, bet mums ir jaunas tehnoloģijas, kā piemēram bezpilotu lidmašīnas, kas pilnīgi nekāda nav pārvaldītas civilā un citā līmenī, un tur ir milzīgs potenciāls. Teroristi to varētu izmantot ar maksimālu kaitējumu civiliedzīvotājiem, kritiskai infrastruktūrai un tā tālāk. Visbeidzot, priekšsēdētāji, protams, arī sadarbības starp uh, slepenajiem dienestiem ir ļoti svarīgi. Es nesaku, ka ir jābūt Eiropas aģentūrai, bet Eiropas uh, eh, izlūkdarbībai ir jānotiek. Paldies! Mērī, viena minūte. Marju, es gribēju tikai um, piebilst, runājot par internetu. Problēma ir tāda, ka šajā 4a pantā vai grozījumā es redzu, ka tur ir tāds ļoti uh, Uh, uh, vispārīgs formulējums, zināms interneta lietojuma formas. Uh, tas ir tik plaši, ka mēs to nevaram nekādi iekļaut. Ir YouTube, Facebook, tās visas ir interneta lietojuma formas. Un tad nākamais teikums ir nelegāls saturs, ko es palīgi saprotu. Tātad kāds mans ieteikums? Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, jo šeit uh, mēs esam uz ļoti plāna asmens, un šeit ir uh, cenzūras leģitimizācijas risks. Mums ir jābūt ļoti, ļoti piesardzīgiem. Mums ir uh, uh pieredze mūsu Eiropas daļā ar pilnīgu cenzūru, ar šādu veidu leģitimizāciju. Mēs redzam, ka no vienas puses tas nepalīdzēja, un no otras puses tas bija ļoti graujoši sabiedrībai. Uh, Es tagad eh, gribētu teikt, ka jā, protams, eh, padomē šī kopīgā pieeja un mums ir jāuzklausa, ko viņi grib teikt. Es gribētu lūgt Nīderlandes prezidentūru vienkārši sniegt eh, savu viedokli par šo jautājumu, un tad došu atkal vārdu jums, Monika. Ja? Kolēģi, vai jūs, Zvērta kungs, lūdzu? Thank you, Chair. On moment. Paldies, priekšsēdētāji, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Izteikšos ļoti īsi. Pirms diviem mēnešiem mēs eh, izveidojām eh, piedāvājumu, tātad panākt kopīgu um, projektu, kopīgu direktīvu Marta padomē. 11. martā, kad bija terorisma upuru piemiņas diena, uh, padome panāca šo kopīgo pieeju, un tas ir tāpēc, lai varētu cīnīties pret jaunām uh, terorismu formām, piemēram, šiem ārvalstu kaujiniekiem. Un tas ir spēcīgs signāls, ka padome un dalībvalsts ir vienots cīņā pret terorismu, un šis uh, kompromiss panāka līdzsvars starp komisijas priekšlikumu no vienas puses un uh, dalībvalsts pozīciju no otras puses. Svarīgi elementi šeit ir šis uh, Eh, ārvalstu ceļojumu eh, pārkāpums, ja tas ir terorismu nolūkos. Un arī terorismu eh, pārkāpumu tiek definēti, iekļaut arī pasākumus par izmeklēšanas no instrumentu stiprināšanu un arī runa par upur tiesībām. Pēc diskusijām šeit Liba komitejā man ir prieks konstatēt, ka mūsu pozīcijas ir tuvas dažos jautājumos, un citos jautājumos savukārt vajadzētu vēl diskutēt. Prezidentūra arī ar prieku konstatē, ka Holmajers kundze e, vēlas aktīvi strādāt pie šī priekšlikuma. Un nu, mēs ar prieku gaidām sarunas ar Eiropas parlamentu un e, ceram, ka varam panākt kompromisu pēc iespējas drīzāk un pēc iespējas, e, jo iespējams pirms vasaras pārtraukuma. Paldies! Paldies, Monika! Paldies par darbu pie šī jautājuma. Bija virkne jautājumu, kas tika uzdoti, un es zinu, ka tu gribi atbildēt. Lūdzu, tev vārds. Paldies, priekšsādātāji. Dargie kolēģi, vispirms par uh, principiāliem jautājumiem. Šeit mums nav darīšana ar uh, eh, kriminālu tiesību normām dalību valstī, bet ir runa par ietvaru lēmumu, kas uh, tad uh, katras valsts likumdošanā tiks transponēts. Tā kā ir atšķirīgas tradīcijas dalībvalstīs, tad katrā dalībvalstī šīs normas nedaudz atšķirīgi izpaudīsies, bet šeit ir runa par uh, juridisko bāzi, juridisko pamatu, un mums šeit nav jāieraksta visas detaļas, jo tās nav uh, šīs direktīvas uzdevums visu līdz pēdējai detaļai definēt. Ir tikai tāds ietvars jāizveido. Otrakārt, seku novērtējums dalībvalstis gan 2002. gadā un arī vēlāk pašas ir veikušas seku novērtējumu un lielākā daļa ir pārņemta no vecākiem lēmumiem un daudzās valstīs daudz kas jau ir izsvērts, izvērtēts un ieviests. Tāpēc, manuprāt, šeit tādu uh, um, ietekmes novērtējumu nevajag varbūt tikai tādā nelielā apmērā. Attiecībā uz nākamo referentu tikšanos esmu gan prezidentūru, gan padomu, gan Eurojustu un Europolu uh, ieaicinājusi tātad dažādus ekspertus, uh, arī no pamatiesība aģentūras ekspertu, un uh, Iedeka kungs teica, kā tad mēs risināsim potenciālos konfliktus teritoriālā kontekstā, jo ir uh, šie te noziedznieki, kam ir dubult pilsonība vai kas citā teritorijā veic noziegums, un es arī savu tekstu attiecīgi pielāgoju, lai uh, šo tiesiskās palīdzības un izdošanas uh, procedūras varam izmantot un arī varam izmantot šo startautisko piekritības procedūru, bet to visu padziļināt tas ir prātīgi, es domāju. Un intensīvāk vēl ar šo teritoriālu jautājumu strādāt, lai beigās, tad, kad nodosim savu ziņojumu, lai būtu tāds uh, juridiski uh, pamatots formulējums. Man ir vēl viens jautājums par šiem braucieniem Eiropas Savienības ietvaros, jo līdz šim tas ir priekšlikumā iekļauts. Dažas padomas pārstāvjas, un tā skaitā arī komisiju, lūdzu um, mums pateikt, ka kā, kurš, kāds, kas uh, ir Beļģijā jau zināms, kāds maks noziedznieks var aizbraukt uz Parīzi, un Francijas drošības iestādes neko par to neuzzina. Bet vai krimināla tiesība normas ir pareizais instruments, ar kuru starpniecību aizturēt šo uh, braukšanu? Nu, tas vēl ir jāizsver un jāaps jāapspriež intensīvāk, jo ja eh, šis brauciens ir paredzēts, lai nogalinātu 130 cilvēkus Francijā, tad tas ir pienācīgs arguments pateikt eh, Francijas iestādēm, ka šāds brauciens tad nedrīkstētu tā notikt, bet mums ir jājautā, kā, ar kādiem instrumentiem tad eh, var uh, Uh, aizkavēt šim cilvēkam, šo cilvēku doties uz uh, Parīzi, ja zināms, ka Beļģijā viņš ir smags noziedznieks, bet Francijā par viņu nekas nav zināms. Tātad, kā tad novērst šādus smagus noziegumus? Tas vēl būtu jāapspriež intensīvāk savā starpā. Dargais Jānis Filip, mani nedaudz pārsteidz tavs teiktais, tā sausi sakot, jo šeit nekas par uh, Eh, parasto eh, programmatūru nav runāts, nav par eh, divkāršo lietojumu vai par šifrēšanu, te ir runa par konkrētām lietām. Šeit nav runa par tādu programmatūru, ko lieto vidēji uzņēmumi. Šeit ir runa par šo kaitīgo programmatūru, tā saukto malware. Un šeit ļoti konkrēti ir runa par tām programmām, kuru nolūks ir uh, piemēram, divu vilcienu uh, sadursmi izraisīt, uh, vai, piemēram, atomu uh, spēkstaciju uzspridzināt. Tātad šeit ir runa par ļoti konkrētiem instrumentiem, kas tiek izmantoti tikai terorismu mērķiem. Visas šīs te normālās programmas te vispār nav iekļauts. Ja to vēlas precizēt, man nav iebildumi, bet uh, jāsaka, uh, ja arī, eh, tātad, ja tas ir terorakts, eh, tad nevar teikt, ka tas jau kaut kur citur ir regulēts, nē. Eh, tur ir arī runa par līdzdalību teroraktu sagatavošanā un slepkavībām, daudzkārtējām slepkavībām un tā tālāk. Tātad šis ir instruments, kas var kalpot terora mērķiem, šifrēšana un tam līdzīgas lietas te vispār nav iekļauts, tas vispār te nav iesaistīts. Tā ir diskusija, kas jāīsteno e, dalībvalstīm savā starpā, ir jāpanāk vienošanās, kā ar šo šifrēšanas e, problemātiku, tad, kad, ja ir, piemēram, tiesneša spriedums, kā to aptvērt, izmantot, e, un kā tad rīkoties, ja tad, tad atver veselu sistēmu. To es te negribu risināt, to vispār negribu uh, ķerties klāt šai problēmai, jo uh, šādā uh, direktīvā to nevajadzētu uh, risināt. Tur būs vajadzīgs daudz intensīvas diskusijas, lai kaut kādu risinājumu vispār rastu. 4a, ko Lauristīnas kundze minēja, tas ir Eiropas parlamenta lēmuma oriģinālais teksts, ko 80% kolēģu uh, pieņēma. Uh, šādi, un tāpēc tas ir kļuvis par apsvērumu, jo tas ir teksts, ko parlaments ir pieņēmis. Es tur nevienu vārdu neesmu mainījusi, es to vienkārši esmu pārņēmusi un uh, pievienojusi kā apsvērumu no datīkundzes ziņojumu. Un šī te vārdu izvēle tiešām ir vārds vārdā tā vārdu izvēle, tas formulējums, kur mēs plenārsēdē ar lielu vairākumu pieņēmām. Tur neko neesmu mainījusi vienkārši pievienoja to, ko parlaments ir lēmis. Jā, un tas bija um, lēmums ar lielu vairākumu pieņems. Un tā kā terorisms uh, šeit arī ir piesaistīts, tad es to kā apsvērumu šeit pievienoju. Par tīmekļa vietņu slēgšanu prasīja tiesas lēmumu tas sadarbību starp iestādēm un uzņēmumiem ļoti ierobežotu, jo ir tik daudz uh, tīmekļu vietņu, kas ir jāslēdz vai uh, jāizņem no tīkla, tad nav iespējams, ka kāds cilvēks uh, kaut ko izņem, bet tas vienmēr uh, nozīmē, ka ir jāsadarbojas lielākai komandai, jāsadarbojas ar uzņēmumiem, un ja uzņēmumi nepiekrīt, tad viņi atsakās un tad tas nonāk uh, tiesu sistēmā. Ja no visām pusēm ir vienprātība, tad tas vienkārši tiek izņemts ārā. Un uh, šī rīcības uh, forma, šis modelis, manuprāt, ir ļoti labs, jo ir saturi un saturs un arī tīmekļa vietnes internetā, uh, kur ir atspoguļot tiešām šausminoši noziegumi, tos, protams, pēc iespējas drīzāk ir jāizņem ārā, lai tas nekāpot noziedznieku mērķiem. Eh, man prieks, ka mums ir intensīvas diskusijas. Es mēģināju dažādās jomas šeit iekļaut, eh, kas ir nepieciešamas, un uh, ar prieku sadarbošos ar uh, ēnu referentiem, kas tiešām ļoti aktīvi strādā, un cerams, ka mēs pēc iespējas drīzāk varēsim sagatavot labu projektu trialogam ar komisiju un padomi. Paldies arī par labo sadarbību un lielisko priekšdarbu, kuru uh, visi ēnu referenti ir paveikuši un man iesūtījuši. Paldies arī par gatavību diskutēt. Un ja kaut kur ir kaut kādas neprecizitātes, nedrošība, tad uh, vajadzētu to precizēt, un mums vajadzētu būt vienotiem šajā terorisma apkarošanas jomā, jo neviens no mums taču nevēlas būt līdzvainīgs pie tik daudz cilvēku bojājas, un mēs negribam arī patvaļīgi vienkārši atcelt visas cilvēktiesības. To neviens no mums arī nevēlas, un līdz ar to es domāju, ka mēs panāksim labu līdzsvaru, kam, kas būs arī. Uh, uh novadīs pie tādas situācijas, Eh, kurā labi varēs darboties tiesības sargājošās iestādes un tā tālāk. Paldies! Okay, thank you very much, Monica, for your work on this file. It's, uh, I know it's clear that the shadows are doing their work here. Paldies, uh, eh, eh, Monika. Termiņi ir ļoti cieši. Grozījumi jāiesniedz līdz 7. aprīlim 12 un mums nebūs vairs laika uzklausīt komisiju. Mēs esam jau krietni pārsnieguši sev atvēlēto laiku. Un mēs tagad varam pāriet pie 19. punkta, kas ir mutisks jautājums adresēts komisijai 1. decembrī pagājušajā gadā. Jautājumu iesniedza Angels Džambaski par pasākumiem, lai vērstos pret eh, terorisma draudiem vidējos austrumos. Saskaņā ar noteikumiem jāsaņem ir sešu nedēļu laikā atbilde no komisijas. Termi, noteiktajos termiņos atbildes sniegta netika, tāpēc tagad dodam vārdu deputātam Čambaskī, kurš pēc tam un pēc tam eh, izteiksies komisija. Paldies, priekšsēdētāji! Jautājums attiecas uz 15. gada novembra Parīzes teroraktiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka jādara vairāk un jāpieņem visaptverošās pasākumi sadarbībai ar tiesību sargājošajām struktūrām. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešams piemērot sadarbības plāns Eiropas Savienībā. Uz, saskars ar terorismu draudiem. Mums ir jāspēr soļi, lai garantētu Eiropas eh, pilsoņu drošību un lai apkarotu terorismu Eiropas Savienībā. Mans jautājums ir, kādus pasākumus piedāvā komisija, lai sniegtu papildus atbalstu dalībvalstīm? valstīm? lai novērstu ekstrēmismu, radikalizēšanos un ekstrēmismu Eiropas Savienībā tajā pašā laikā, atturot radikalizētu personu iebraukšanu Eiropas Savienībā. Kādu atbalstu komisija var sniegt, lai nodrošinātu? labāku informācijas apmaiņu starp dalību valstīm un labāku sadarbību, lai nepieļautu terorismu un, un noziedznieku brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā. Paldies, un tagad vārds komisijai atbildes sniegšanai. Vārds komisijai. Paldies, labrīt. Esam saņēmuši E, jautājumu. Un, ja es pareizi saprotu, tad e, atbilde pa šo laiku ir sniegta godājamajam parlamentu deputātam šajā gadījumā, vai jūs vēlaties e, lai es nolasu jums sniegto tekstu, vai sniedzu kopsavilkumu, vai jūs samierināties ar faktu, ka šī atbilde ir tikusi sniegta. Viss, turpin priekšsēdētājs, Šī procedūra notiek tāpēc, ka atbilde nav sniegta termiņos, tāpēc es vēlos eh, vēl tikai pārliecināties ar uh, situāciju. Šeit procedūrā ir divi aspekti - termiņi un uh, saturs. Es saku, uh, Mēs jūs uzaicinājām uz šo sēdi, jo atbilde nav saņemta saulaicīgi. Tālāk par saturu runājot, vai jūs esat e, e, apmierināts ar atbildu saturu? Tādā gadījumā mēs varam pāriet pie nākošā punkta. Paldies, ka komisijai, ka ieradās pie mums. Paldies Džambaski kungam, ka pacēlāt šo jautājumu. Ļoti labi, ka šī procedūra notiek tā ir ļoti īsa. Es eh, gribēju tikai norādīt eh, no savas puses, kā komisāri ir atbildējuši uz jūsu vēstuli, skaidrojot, ka 2015. gadā mēs esam saņēmuši ļoti daudz parlamentāro jautājumu, un jūs visi atcerēsieties šos notikumus 15. gadā. Mēs nožēlojam uh, paužam nožēlu par kavēšanos, bet ceram uz jūsu sapratni, ka atsevišķos apstākļos var kavēšanās būt. Mēs mēģinām sniegt atbildes visīsākajos termiņos, it īpaši saistībā ar šiem ļoti svarīgiem jautājumiem, bet lūdzu parādiet savu sapratni par 15. gada notikumiem. No parlamenta puses turpina priekšsēdētājs. Mēs apzināmies, ka jūs saņem, eh, saņemat ārkārtīgi daudz jautājumus, un mēs šādu procedūru ne, eh, piemērojam izņemot, ja deputāti nesaņem atbildes noteiktajos termiņos. Taču mēs apzināmies, ka jūs saņemat Eh, aizvien vairāk eh, jautājumu. Paldies par sniegtu atbildu un paldies Džambaskī kungs, eh, ka iesniedzāt šo jautājumu. Tagad mēs varam pāriet pie 20. darba kārtības punkta, kas ir apvienoto nāciju konvencijas par invalīdu tiesību ievērošanu it īpaši attiecībā uz UNCRPD komiteju. Referenti ir Marcija Andersone. Cik es saprotu, Ander, deputāta Andersone nevar būt klāt, un tāpēc izteiksies goja koordinātore Ernsta. Tāpēc es bez kavēšanās došu vārdu goja deputātei Ernstai. Paldies, Klauds. Godājumie kolēģi, mana kolēģi Martina Andersona nevarēja ierasties, viņai pat tiešām nebija nekāda iespēja atnākt. Viņai bija cita ļoti svarīga tikšanās un uh, sarunas uh, savā birojā. Tieši tāpēc es prezentēšu viņas atzinumu. Mums šis jautājums ir ļoti nozīmīgs. Kā visi zina, te ir runa par uh, ANO konvenciju par cilvēkiem ar invaliditāti. Šis jautājums bieži vien tiek uzskatīts par tādu kā blakus lietu, un Eiropas Savienības um, darbība līdz šim nav bijusi pietiekami plaša. Tieši tāpēc ir būtiski, lai mēs varētu iet uh, uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Eiropas uh, Savienības institūcijām vajadzētu uh, nodrošināt to, lai šī konvencija tiktu ratificēta. Pašlaik eh, to ir eh, ratificējusi tikai Somija, eh, Nīderlandē un Zviedrija. Tātad tas ir pārāk maz, tās ir tikai trīs valstis. Tieši tāpēc vajadzētu nodrošināt to, lai ratifikācija virzītos uz priekšu. Mums šis jautājums ir ļoti nozīmīgs. Pastāv ļoti daudz dažādu noteikumu dalībvalstīs vajadzētu panākt, lai skai, būtu daudz lielāka skaidrība. Otrs punkts, kas mums ir ļoti būtisks, eh, mūsu referentē konsultējusies ar vairākām organizācijām, kas rūpējas par cilvēkiem ar invaliditāti, un pēc šīm konsultācijām vajadzētu norādīt, ka 2008. gada priekšlikums gatavot eh, savu direktīvu par vienlīdzīgu attieksmi uh, pret cilvēkiem ar invaliditāti, cilvēkiem ar atšķirīgu reliģiju un atsevišķu seksuālo orientāciju ir ļoti būtisks. Tātad te ir runa par mm, nodarbinātību un arī par citiem dzīves aspektiem. Šo jautājumu vajadzētu noteikti noregulēt, un tā ir dažādu organizāciju vēlme. Ir bijušas dažādas uzklausīšanas, sanāksmes šeit Eiropas līmenī. Mēs jo īpaši runājam par to, lai cilvēkiem ar invaliditāti tiktu nodrošināta piekļuve eh, visur, kur tas ir nepieciešams. Savā atzinumā mūsu referenti arī eh, saka, ka vajadzētu vairāk pievērst uzmanību bērnu tiesībām. Vajadzētu nodrošināt atbilstību ANO konvencijai par bērnu tiesībām. Uzskatām, ka tas ir ļoti nozīmīgs punkts personām ar invaliditāti vajadzētu nodrošināt pilnu piekļuvi politiskajai dzīvei. Uzskatu, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai Eiropas Savienības dalība valstis Eiropas līmenī uh, uzsāktu jaunu darbību, jo īpaši, ja runa par kriminālu procesu, vajadzētu nodrošināt īpašus advokātus, ja ir runa par uh, cilvēkiem ar invaliditāti. Tāpat ir svarīgi, runājot par personām ar invaliditāti, nevajadzētu skatīties tikai uz katras konkrētās dalībās kontekstu. Vajadzētu domāt par cilvēkiem, kuriem nav vasaras pieredības, kas ir patvēru meklētāji vai arī uh, cilvēkiem bez pajumtes. Galu galā invaliditāte attiecas uz visām iedzīvotāju grupām. Šeit uh, vajadzētu ieguldīt vairāk pūļu pakāpojumu nodrošināšanā un to īstenošanā. Tāpat arī gribētu norādīt, ka mūs neapmierina Lielbritānijas valdības rīcība um, vairs nepildīt um, ANO cilvēktiesību konvenciju. Mēs uzskatām, ka tas ir nepareizs ceļš un uh, tas mums rada bažas arī attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti. Kas tad īsti šeit ir uh, ieteikts? Tātad ir runa par to, ka vajadzētu pilnībā īstenot ANO konvenciju Eiropas Savienības dalību valstīs, pieņemot attiecīgas tiesību aktus Eiropas Savienības līmenī. Otrs punkts ir tāds, ka, ja runa par finansējumu, vajadzētu nodrošināt Eiropas Savienības līdzekļus, lai atbalstītu cilvēkus ar invaliditāti viņu aktivitātēs. Uzskatām, ka šeit vēl ar vienu ļoti daudz trūkumu, kurus vajadzētu aizpildīt. Ir jādomā arī par konkrētu stratēģiju, lai varētu atzīt un pildīt eh, ANO konvenciju gan Eiropas Savienības līmenī, gan arī dalību valstīs. Vajadzētu arī pārbaudīt ANO tiesību aktus, mm, proti vajadzētu pārbaudīt Eiropas Savienības tiesību aktus, lai saprastu, vai tie atbilst konvencijai. Ir vajadzīga izglītība gan iestādēs um, Eiropas Savienības līmenī, gan arī citur, lai saprastu, kā tieši ir jāizturas pret cilvēkiem ar invaliditāti. Visi šie jautājumi ir ļoti būtiski. Mēs sagatavojam atzinumu, Martina Andersona vēlas saņemt uh, jūsu viedokli. Mēs vēlamies iestrādāt arī citus komentārus, mēs uh, priecājamies par visiem norādījumiem Eh, arī kritiskiem, ja jums tādi būtu. Paldies! Thank you very much. Um, Paldies, Kornēlija. Eh, Ēna referenti ir klāt, un eh, es došu vārdu viņiem. O, arī Empel referente par šo jautājumu ir referents ir klāt. Vai es tagad dodu vārdu N referentiem? Sogor kungs izteiksies. Ēnu referents no tautas partijas, Sogor kungs. Tautas partijas sēna referenta vietā. Paldies, priekšsēdētāji, tautas partijas E, deputāts nevar būt klāts un lūdzu man aizstāt, es turpināšu ungāru valodā. Apvienoto nāciju konvencija par e, invalīdu tiesībām ir šī ziņoģuma temats. Un šīs jautājums 16. martā tika tiek skatīts Lībe komitejā. Es gribētu uh, izteikties pret praksi, kad atzinumi tiek sagatavot pirms ziņojuma. Vai, eh, jo atzinojumi līdz ar ziņojumiem ir ļoti nozīmīga attiecībā uz sabiedrības cilvēks apzināšanos par konkrēto faktu, ka šāda konvencija pastāvē un ka tās ieviešana ir ārkārtīgi svarīga. Kā tautas partijas ēna references piekrītu deputātei Andersonai, norādot oriģinālās versijas trūkumus. Es atbalstu viņas viedokli un tekstu, jo šis ir noderīgs devums pašam ziņojumam. Es gribētu pasvītrot divus aspektus. Pirmkārt, mums ir tur, jāturpina strādāt pie jaunas likumdošanas. Otrkārt, mēs nedrīkstam aizmirst to, ka agrākā pieņemtā juridiskā ietvara pieņemšana ir jānodrošina un ir jāsniedz nepieciešamais atbalsts. Un esmu atvērts konstruktīvai sadarbībai pēc grozījuma apspriešanas. Paldies! Tālāk sociāldemokrātu ēnu referents. Ēnu referents. Paldies! Es izteikšos šodien kolēģām. I, Igbaļievietā nolasīšu viņa piezīmes. Pirmkārt, es gribētu norādīt to, cik svarīgi ir ieviest uh, apir, uh, UNCRDP. Šeit ir runa par 80 miljoniem jeb, uh, cilvēku, jeb 16% no Eiropas iedzīvotāju. Martīna. Uh, Eh, Ardensona ir iekāvusi daudz būtiskus faktus, piemēram to, ka padomu vēl aizvien nav pieņēmusi 2008. gada direktīvas priekšlikumu, lai ieviestu vienlīdzīgas izturēšanās principu, bet es gribētu pievērst uzmanību diviem papildu jautājumiem. Pirmais no tiem ir stingrās taupības politikas ietekme uz mazākai aizsargātajiem iedzīvotājiem. Situācija pēdējo gadu laikā ir pasliktinājusies. Šajā sakarā esmu pārliecināts, ka invalīdu tiesības un e, UNCRDP piemērošanai jānotiek Eiropas semestri ietvaros. Nākošais, ko vēlos pasvītrot, ir komunicēšanas svarīgums. Formulējums ir prioritārs. Manā reģionā līmēja iestādes katru gadu organizē pasākumus personām, cilvēkiem ar invaliditāti, ko tie dēvē par neparastu cilvēku dienu. Tur sanāk kopā simtiem, cilv simtiem cilvēku, un šeit ir runa par uh, to, ka demistificēts jēdziens tam, ko mēs ikdienā dēvējam par invalīdiem, bet kuri patiesībā ir cilvēki ar ļoti daudzām retām prasmēm un zināšanām. Paldies, nākošais runātājs Natālija Grīsbek no Aldē grupas. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Es varbūt pieminēšu jau pirmīt uzskaitīts jautājums, un šeit e, e, mēs varam piekrist tam, kas ir teikts par konvencijas piemērošanu. Visi vienā balsī saka, ļoti daudz ir darāmā, lai nodrošinātu Eiropas telpā invalīdu tiesības četri ļoti vispārīgi e, jautājumi par šīm darbībām, bet ir ļoti daudz diskriminācija gan piekļūšanas ziņā, kas ir klasisks, klasiska parādība, bet arī piekļuvēji nodarbinātībai. Saraksts ir garš un acīs lec divas lietas, to norādīja tikko Birgite, e, ka pēc gandrīz vai desmit gadus te, gadiem ir jāatbloķē horizontālā pretdiskriminācijas direktīva. Nu, jau būs desmit gadi, ka šī di direktīva ir bloķēta valsts līmenī, tas ir nepieļaujami. Tālāk par Marakešas līgumu ratifikāciju par eh, autortiesībām darbiem Braija rakstā. Arī šeit nav skaidrs, kāpēc Eiropas parlamentam, mēs tik ilgi pieprasām dalību valstīm izpildīt savus pienākumus. Un eh, nākošais um, vairāk libē specifisks jautājums. No vienas puses šeit ir runa par vardarbības kā tādas esamību, bet īpašas vardarbība, īpaša vardarbība pret bērniem ar invaliditāti. Pagājušajā mēnesī satraucošs ziņojums tika publicēts, kur tiek konstatēts, ka bērni ar invaliditāti kļūst par uh, upuriem vardarbībai, fiziskai, seksuālai vardarbībai, iebiedēšanai. Un, ja mēs pievēram acis uz šādu it kā neredzam vardarbību, tad tas izraisa vēl lielāku neaizsargātību uh, un izolāciju. Vēl viens būtisks jautājums ir nožēlojamie aizturēšanas apstākļi personām ar invaliditāti. Mana valsts tika nosodīta pirms pusgada pār necilvēcīgu izturēšanos pret invalīdi, aizturētiem invalīdiem. Uh, tās ir slēgtas vietas, kas ir mazā eh, redzamas, pret, pret to nedrīkstam pievērst acis, un es iesniegšu eh, grozījumus šī teksta sakarā. Paldies! Eh, paldies, Natālija. Nākošais runātājs Helga Stīvensa, kas ir referente par šo jautājumu MPL komitejā. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, kolēģi. Es vēlos pateikties kolēģi Ernstai par referentes sādzinam skaidrojumu. Vēlos pateikties kolēģi Andersonei, manuprāt, šis ir būtisks sākotnpunkts Un kā referenta Empel komitejā vienmēr esmu apgalvojis, ka mums ir jāpieturas pie eh, eh, komiteja kompetencēm. Kolēģi Andersen ir organizējusi janvārī publisku uzklausīšanu, lai varētu nodrošināt to, ka eh, paustās bažas tiek iekļautas ziņojumā un arī atzinumā Andersons kundze nāca klajā ar asrunu, kuras pilnībā atbalstīja. Tomēr, manuprāt, ziņojuma projektā uh, atsevišķas lietas uh, piet, iztrūkst, piemēram, tieša atsauce uz uh, konvencijas 12. pantu un vienlīdzīgu izturēšanos. Turklāt, tiesības balsot un piedalīties politiskajā dzīvē ir minēts atzinuma otrajā punktā, bet nav tik tālajošs kā CRPD komitejas novērojami. Tā kā mēs esam Lībe komitejā, tad es gribētu atcaukt uz pamattiesībām, jo šeit ir runa pār pamattiesību instrumentu. Es gribētu arī apsveikt Eh, bēgļu un patvērumu meklētāju iekļaušanu, bet es gribētu pārformulēt šo paragrāfu, lai tiktu īpaši iekļauts personas ar invaliditāti, kā arī piekļuvi informācijai un e, izmitināšanas pasākumiem, kas ir balstīti uz vajadzībām. Es arī iespriekš atsevišķus grozījumus, E, kā citi kolēģis, cerīgi raugos uz sadarbību uz jums nākotnē un referenti un paldies jums visiem par jūsu devumu. E, paldies! Un vai mēs tagad varam uzklausīt komisiju? Empel ģenerāla direkcija. Vai komisija ir klāt? Paldies! Komisija Eh, pateikties visiem godājumiem deputātiem, kuri ir strādājuši pie eh, atzinuma sagatavošanas. No komisijas puses var atkārtot eh, noslēdzošās piezīmes, ka šis, šī ir ļoti svarīga konvencija. Uh, 25 dalībvalstis ir ratificējušas konvenciju, mēs strādājam vēl ar trim valstīm, lai tā tiktu ieviesti. Tīpaši es vēlos pateikties par atbalstu pieņemšanā 2008. gada priekšlikumam par pretdiskriminācijas direktīvu kas ir balstīta uz vienlīdzīgu izturēšanos, piekļuvi precēm un pakalpojumiem. Es domāju, ka no manas puses tas ir viss. Mēs turpināsim sadarbību ar. Šī jautājuma sagatavošanā paldies, un vai būs vēl e, no referenta puses gala komentāri? Jā, Ļoti priecājos par to, ka tika izteikti tik daudz pozitīvi komentāri. Es eh, domāju, ka ir patiešām jauki, mēs varam to visu vēl papildināt un padziļināt. Bet eh, galvenais virziens, manuprāt, ir pareizais. Mārtiņš Piri darbinieki arī ir klāts. Tas nozīmē, ka mēs visi esam mm, tiešām piefiksējuši un priecājamies par tālāko sadarbību. Paldies! Es priecājos, ka jūs gatavojat atzinumu par šo jautājumu, kā jau minēju, atbildīgā komiteja ir nodarbinātības komiteja. Pirms ķersimies klāt nākamajam darba kārtības punktam, es gribētu sveikt kolēģis no manu vēlēšanu apgabala. Viņi sēž šeit zāles beigās. Es sirsnīgi sveicu jūs. Now, uh, make... Tagad uh, termiņš ir. Uh, 23. mārts 2012. Manāmie kolēģi, tagad pievērsīsimies 21. darba kārtības punktam - minoritāšu valodās runājošo cilvēku tiesību pārkāpumi. Prezentāciju ir sagatavojis eh, Just ģenerāldirektorāts un Eiropas valodu līdztiesības tīkls Elen. Ģenerālsekretārs eh, dr. Davids Hiks ir klāt. Varbūt viņš varētu nākt šeit vai prezidija galda, vai arī palikt tur, kur viņš sēž. Esmu šeit. Esmu šeit pie datora. Vai jūs slēpjaties aiz datora? Jā, es atvainojos. Vai jūs apmierina šī vieta? Jā, PowerPoint prezentācija man ir šeit, datorā, tā kā būs ērtāk šeit. Pagaidiet, es neesmu vēl visi pateicis. Te ir Eiropas parlaments, te ir vajadzīgs ievads. Gribēju pavisam īsi iepazīstināt jūs ar šo punktu. Kolēģi eh, zina, ka tas ir ļoti nozīmīgs punkts, un pēc politisko grupu koordinātoru lūguma es iekļāvis šo punktu darba kārtībā. Te ir paredzēta viedokļa apmaiņa par minoritāšu valodās runājošo cilvēku tiesību pārkāpumiem Eiropas Savienībā. Saskaņā ar sesto pielikumu 17. Eh, punktu reglamentā Liba komiteja ir atbildīga par pasākumiem, kas ir vajadzīgi, lai apkarotu visas diskriminācijas veidus, izņemot tos, kas attiecas uz dzīmumu, kas notiek darba vietā vai darba tirku. Vienlīdzība ir viena no vērtībām, uz kā balstās Eiropas Savienība. Līkuma otrais pants eh, paredz, ka dalība valstis ievēro šīs vērtības. Tagad es gribētu dot vārdu Davidam Hikam, viņš ir Eiropas valoda līdzsēsības tīkla ģenerālsekretārs. Viņam tiek atvēlētas 5 minūtes, pēc tam varēs izteikties visi kolēģi. Saskaņā ar 206. pantu es gribētu norādīt, ka pirmie izteiksies Lībē komitejas deputāti, un pēc tam došu vārdu arī pārējiem kolēģiem. Tātad vispirms doktors Davids Hiks, viņš mums pastāstīs par galvenajām problēmām un pēc tam dosim vārdu uzreiz deputātiem. Lūdzu, doktor Hiks, jums vārds. Paldies, ka mani uzaicinājāt izteikties šajā komitejā. Vēl paldies, ka iekļāvāt šo punktu darba kārtībā. Esmu no Eiropas valodu līdztiesības tīkla. Šodien mēs runāsim par diskrimināciju Mm, pasāstīšams arī par īsu konkrētu gadījumu. Tātad te ir runa par to, ka valodas diskriminācija ir zināms rasismu paveids. Mm, beigās es gribētu izklāstīt arī savus secinājumus. Ir apmēram 60 reģionāls un minoritāšu valodas Eiropas Savienībā, 55 miljoni cilvēki, 10% no Eiropas Savienības pilsoņiem runā šajās valodās. Tas attiecas uz visām Eiropas valstīm, izņemot Islandi. Elēna tika izveidots 2012. gada jūlijā, tas aizstāja Eblo, un tas apvieno lielākās NVO, kas attiecas valodām Eiropas Savienībā. Pārstāvam 44 val valodas, 60 eh, organizācijās, 20 Eiropas valstīs. Jūs redzat, ka eh, ne visas valodas attiecas tikai uz konkrētās valsts robežām. Attiecībā uz lingvistisko diskrimināciju mēs uzskatām, ka šāda veida diskriminācija pret minoritāšu vai reģionālajām valodām ir ļoti plaši izplatīta. Tā ir endemisks mm, fenomens Eiropā, un mēs redzam tikai pašu aizberga galu. Diskriminācija eh, palielina stigmatizāciju pret jau tā apdraudētām valodām, un te ir runa par gan tiešu, gan netiešu rasismu. Valoda diskriminācija ir arī uh, naida uh, noziegums, kas nekur netiek izziņots un netiek reģistrēts. Eiropas Savienība nav neko daudz veikusi, lai aizsargātu cilvēkus, kas runā šajās valodās, tātad lai aizsargātu no šāda veida diskriminācijas. Mēs LND tīklā uzskatām, ka tas nav akceptējami. Diskriminācija notiek ar dažādiem intensitātes līmeņiem. Te ir uh, runa gan par uh, uh, cīšanu, gan pazemošanu tiesās, uh, skolās, stigmatizāciju skolās, darbā, jebkurā ja dzīves jomā. Tāpat arī netiek nodrošināta izglītība, nav mēdīju, nav tieslietu sistēmas, nav arī publiskās administrācijas šajās valodās. Diskriminācija notiek dažādās jomās, gan tiesu sistēmā, tiesās, politi, policijā, veselības aprūpē, piemēram, bērni tiek atņemti mm, vecākiem tieši valodas dēļ, netiek eh, nodrošināta publiska administrācija. Un pat Eiropas parlamentā Eiropas Savienības oficiālās valodas, tādas kā īru valoda un pa pusē oficiālās valodas basku un katalāņu valodas. Šī diskriminācija noved pie tālākas stigmatizācijas, pazemošanas un vardarbības tā pastiprina aizspriedumus. Tāpat arī tās sagrāja valodas um, vidi skolās un publiskajā administrācijā. Tā līdz ar to sagrāja šīs minoritātes ne tikai valodu. Šis process noved pie valodas izzušanas, un tāpat arī tā iznīcina individus un kolektīvas identitātes Eiropā. Esam veikuši tikai vienu konkrētu pētījumu. Te ir runa par uh, platformu La Lengva, kur ir eh, dokumentēti 37 jauni valodas disinācijas gadījumi kopš 2013. Eh, gada jūlijā. Te ir runa par uh, policijas piekaušanas gadījumiem, pazemošanu policijā un tiesā. Uh, tāpat uh, arī gadījumos, ja lietas notāk tiesā, tad vainīgie netiek sodīti. Ir arī mājaslāpu, ar kuru jūs varat iepazīties. 80% gadījumu valodu diskriminācija notiek valsts vadītās organizācijās. Katalāņu valodā runājošie pilsoņi atrodas ļoti uh, sensitīvā situācijā, jo viņiem ir jāziņo par pārkāpumiem uh, tām institūcijām, kas šos pārkāpumus īstenībā šai ir veikušas. Un tas viss notiek uh, Katalonijā, un katalāņu valoda ir oficiālā valoda, kas Spānijā ir jāaizsargā saskaņā ar likumiem. Uh, Mēs meklējam arī detalizētus mm, pierādījumus, un mēs esam nonākuši pie secinājumiem, ka e, šīs uh, valodas diskriminācija Spānijā ir sistēmiska un jau ir institucionalizēta. Tagad atgriežoties pie Eiropas pārdomes un pie uh, rekomendācijām, proti pie septītās rekomendācijas. Te ir skaidri norādīts, ka valoda diskriminācija ir jāiekļauj kā tieši vai netieši rasisms. Mēs vēlētos, lai Eiropas Savienība un dalība valstis to ņemtu vērā un iespējams arī akceptētu. Esošais eh, tiesiskais ietvers. Uzskatu, ka tas eh, sevi pierāda kā neadekvāts. Mums ir vietējie tiesību akti, kas ir gana labi, un ir arī harta, kas darbojas itin labi, ja tā tiek piemērota. Diemžēl ļoti daudzās valstīs līgumi vēl ar vienu nav ratificēti, piemēram, Francijā, Grieķijā un Itālijā. Un tas rada Kopenhāgenes dilēmu, jo te ir runa par Kopenhāgenes kritēriju, te ir runa par uh, valstīm, kurām ir jāratificē šie līgumi. To vajadzētu ņemt vērā. Mums ir jādomā, kā mēs to varētu atrisināt. Piemēram, deputāti uzdod jautājums komisijai, kā jūs varat garantēt reģionālo valodu runātāju tiesības, uh, kā viņas aizsargāt no lingvistiskās diskriminācijas. Parastā reakcija ir tāda, ka tas darbojas tikai tad, ja Eiropas Savienības tiesības tiek īstenotas, un tad var izmantot 21. pantu pamatiesību hartā. Ļoti bieži tad mēs atgriežamies pie reģionālo un minoritāšu valodu hartas, kas ir tāds labās gribas izrādījums, te nav runa par tiesību aktu, kas būtu jāratificē. Līdz ar to mēs nevaram pielikt punktu diskriminācijai. Ja Eiropas Savienība var aizsargāt putnus un augus, kāpēc tā nevar aizsargāt savas valodas un runātājus? Piemēram, mums ir rases direktīva, tāpat arī dzīvotņu direktīva, kas pieņemta 92. gadā un 2009. gadā ir pieņemta putnu direktīva. Ir vajadzīgas eh, rekomendācijas, lai aizsargātu reģionālās un minoritāšu valodas. Varbūt mēs varētu pieņemt līdzīgu direktīvu kā putnu direktīva. Tāpat arī varētu mēģināt īstenot reģionālo minoritāšu valodu eh, runātāju tiesības Te ir runa arī pamatiesību hartas īstenošanu. Varbūt arī varētu pieņemt Donostijas protokolu pār valodu tiesībām. Mums ir arī citas rekomendācijas, īsti nezinu, vai man atliks laiks par to pastāstīt. Bet ja mēs atgriežamies pie katalāņu valodas, tad mēs redzam sistēmisku un institucionalizētu pamatiesību hartas pārkāpumu. Uh, un 82% no šiem pārkāpumiem veica valsts ierēģi. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai vajadzētu uzsākt pārkāpumu procedūru pret Spāniju, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Savienības tiesībām. Varam to salīdzināt ar neseno pārkāpumu procedūru pret Slovākiju, kur tika diskriminēti Romu bērni. Tur arī tika pieminēts 21. pants pamatiesību hartā. Nākamais solis mēs vēlētos, eh, lai tiktu organizēta uzklausīšana Lībē. Mēs eh, organizēsim arī konferenci par valodu diskrimināciju, tā notiks 1. Eh, jūnijā. Mēs vēlētos, lai tiktu uzsāktas diskusijas par direktīvu. Šī eh, līve prezentācija par Donastijas protokolu, kas tika uzsākta decembrī, arī ļoti noderētu. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība vērstos pret šo diskrimināciju. Mēs galu galā esam vērsušies arī pret citiem rasismu veidiem. Uh, Mums nevajadzētu atstāt nesodītus pārkāpumus pret reģionālo valodu runātājiem. Tas attiecas uz eh, hatalāņu minoritāti un uz daudzām citām minoritātēm. Ja Eiropas Savienība vēlas ievērot savus līgumus, nevarētu būt tā, ka 10% no tās pilsoņiem pazemo tikai tāpēc, ka viņi vēlas lietot savu valodu. Eiropas Savienībai vajadzētu pildīt savus pienākumus attiecībā uz Eh, savām tiesībām un vajadzētu respektēt valodu daudzveidīgumu, vajadzētu eh, likvidēt diskrimināciju balstoties uz valodu. Much, um... Lielas paldies Hiksa kungam. Oh, taking the commission, yeah, because they have to say something. Uh, I didn't know that. Okay, so apparently we're taking the. Šķiet, ka pirmā izteiksies komisija, bet pavisam īsi. Mums ir desmit vai vairāk deputāti, kas vēlas izteikties, un es gribētu viņiem visiem dot vārdu. Komisija pavisam īsi mēģiniet izteikties īsāk. Paldies! Pašlaik mēs varam tikai atkārtot, ka e, minoritāšu cilvēku aizsardzība ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām, un jebkura diskriminācija balstoties uz piedarību nacionālajai minoritātei ir aizliegta ar hartas 21. pantu, taču saskaņā ar 51. panta 1. punktu hartā šie nosacījumi attiecas uz dalībvalstīm, kad tās īsteno Eiropas Savienības tiesības. Ņemot vērā šo pantu, tad, kad tiek īstenots Eiropas Savienības tiesības, komisija ir jānodrošina, lai pamatvērtības un jo īpaši tiesības uz nediskrimināciju tiktu eh, respektētas. No otras puses komisijai nav vispārīgu pilnvaru attiecībā uz minoritāšu tiesībām, jo īpaši jautājumos, kas attiecas uz minoritāšu status atzīšanu, pašnoteikšanos, anatom, autonomiju vai uh, režīmu attiecībā uz minoritāšu vai reģionālo valodu pielietojumu. Tieši tāpēc Eiropas Savienības dalību valstīm ir pilnvaras eh, pieņemot lēmumus par minoritātēm. Dalību valstīm ir jānodrošina, lai nacionālo minoritāšu pamattiesības dzīvojot valstu teritorijās, tiktu respektētas saskaņā ar valstu konstālo kārtību un pienākumiem saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, lai tiktu ievērot arī atbilstošie Eiropas padomes instrumenti. Paldies! Es eh, gribēju kaut ko pieminēt par šo prezentāciju. Tā ir ļoti laba prezentācija, taču es gribētu, lai Hiksa kungs ievieš vienu grozījumu. Tad, kad jūs runājāt par citām lietām, kas tiek aizsargātas uh, Eiropas Savienībā, jūs pieminējāt rašu direktīvu un putnu direktīvu. Viena attiecas uz cilvēkiem, otra attiecas uz kaut ko citu. Es saprotu, ko jūs gribējāt teikt, bet jums vajadzētu to mazliet tomēr precizēt, jums vajadzētu tā sensitīvāk izturēties pret uh, to, kā jūs izsakāties. Šis jautājums ir ļoti delikāts Es gribētu nodrošināt, lai visi deputāti, kas pieteicās runāt, varētu arī to izdarīt. Es šeit nolasīšu visus, kas ir pietiekušies runāt. Vispirms, Lībe deputāti. Ms. Albiol, uh, eh, Mr. Tony Cabras, um, Ms. Kinga Gal, Mr. Lopez Aguilar, and then the non-Leave. Un tagad pārējie. Uh, Mr. Jimenez Barbat, uh, Mr. Sebastia, and Mr. Varista Abanas. Is there anyone else who has indicated? Vai kāds cits vēlas izteikties, bet nav iekļauts sarakstā? Ņemot vērā, ka šis jautājums ir tik delikāts, es gribētu dot eh, tiešām iespēju visiem. Melūkungs, jūs arī vēlētos runāt labi. Pievieno Melūkungu un slēdzu sarakstu. Stīvens skundze, jūs vēlaties izteikties? Jā, labi. Stīvensas kundze, bet viss. Tagad saraksts ir slēgts. Mums nav vairs atlicis daudz laika. Es saprotu, ka šis jautājums ir svarīgs. Es gribēju nodrošināt, lai jūs varētu izteikties. Divas minūtes katram, divas, trīs minūtes maksimāli. Pretējā gadījumā mēs nevarēsim pabeigt darbu. Šogor kungs pirmais, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Es varu izteikties savā dzimtajā valodā, runāšu ungāriski hosszú lenne a lista felsorolni a francia, a görög. Tas būtu ļoti garš sāraksts, ja es tagad vēlētos ņemt vērā visas franču, grieķu, bulgāru un slovāku situācijas un pārkāpumus, kur tiek pārkāptas minoritāšu tiesības. Es koncentrēšos tikai uz situāciju Rumānijā. Kopš 2003. gada ir iekļauts nosacījums, proti konsulas garantijas minoritāšu valodu pielietojumam valsts administrācijā Rumānijā. Ja minoritāte pārstāv vairāk nekā 20% no eh, konkrētās kopienas. Praksē šīs tiesības ļoti bieži netiek nodrošinātas. Valsts nepiešķir pašvaldībām vajadzīgos resursus. Pilsoņi, kas vēlas izmantot šīs tiesības, ļoti bieži nevar to darīt. Varas iestādes viņus vajā. Lielākā daļa politiķu uztver to kā apvainojumu, ja minoritāšu pilsoņi izmanto savas valodas. Tātad te ir runa par tiesībām tikai uz papīra. Pagājuši, ka Tautas partijas grupa organizēja uzklausīšanu. Es domāju, ka šādas uzklausīšanas būtu jāorganizē vēl. Pat ja vienas uh, personas tiesības tiek pārkāptas, tad eh, tiek pārkāptas visas Eiropas Savienības tiesības. Šo uh, valstu pilsoņi nav migranti. Mums ir lielas cerības uz tiesiskuma mehānismu. Mēs pārstāvam šeit seksuālo minoritāšu, migrantu, dažādu citu sabiedrības grupu tiesības. Vajadzētu pievērst vairāk uzmanības 10% Eiropas Savienības pilsoņu, kas tiek diskriminēti katru dienu. Paldies, Šagorkungs, paldies, ka ievērojāt eh, atvēlēto laiku. Aldiola kundze tagad. Cirkē. Paldies, priekšsēdētāji. Es sākotnēji gribu sacīt, ka debatēs par uh, Eh, lingvistisko diskriminācijas nevar izteikties savā dzimtajā katalāņu valodā, tāpēc vajadzētu to pievienot tai diskriminācijai, ko mēs katalāņu valodas lietotā izjūtam. Un ne, tas neraugoties to, ka katalāņu valoda, eh, valoda ir eh, Eiropas Savienības oficiālā valoda. Mēs goja grupā pieprasījām šādu uzklausīšanu, jo mūsuprāt šeit ir runa par pamatiesību pārkāpumu un šobrīd mēs varam uh, nopietnu soli uz priekšu. Izklāstīšu ļoti īsi. Uh, eh, eh, situācija ir kataloniski runājošajiem Valencijā, Baleāru salās un Katalonijā, kur katalonu, kataloņu valoda ir oficiālā valoda. Platforma Lengva ir uzskaitījis 37 lingvistiskas diskriminācijas eh, gadījumus, kas pievienojas pie 40 iepriekšējiem gadījumiem, un tā ir tikai aizbērga redzamā daļa, jo lielais vairums konkrētos gadījumus pat nedara zināmas. Tā ir diskriminācija no valsts administrācijas puses. Šeit mēs varam runāt par apvainojumiem līdz pat fiziskiem fiziskai, eh, fiziskiem uzbrukumiem un lielākajā gadījumā tas notiek no valsts centrālās administrācijas puses, drošības spēku puses, justīcijas iestātēs, veselības aprūpes vai izglītības iestātēs. Piemēram, draudēt ar eh, procesa pārtraukumu, ja tiek runāts eh, kataloniski, pieprasīt no pacienta runāt Spānijas eh, runāt spāņu valodā medicīniskas konsultācijas gadījumā un citos gadījumos. Komisija un parlaments 2009. gadā ir pieņēmis rezolūciju par daudzvalodību, kas cita starpā uzliek par pienākumu Eiropas Savienībai saglabāt daudzvalodību, tāpat arī Eiropas pamatiesību hārtā. Tas ir uh, norādīts, un mēs pie, gribētu pieprasīt reālas darbības no Eiropas komisijas puses. Es gribu aicināt īstenot nepieciešamos mehānismus, lai tiktu izpildīt Eiropas likumdošanas šajā jomā, un arī gribētu, lai Spānijas eh, gadījumā tiktu uzsākt pārkāpumu, eh, uzsākt pārkāpumu procedūru, kad valsts neņem vērā Eiropas likumdošanu, tad komisija tādu var uzsākt. Un noslēgumā e, gribētu aicināt veidot uh, novēr, observatoriju par valodu diskriminācijas gadījumiem, un manuprāt, temats ir pietiekami svarīgs, lai mēs varētu veltīt veselu uzklausīšanu uh, šajā komitejā. Paldies! Paldies! Nākošais runātais Terī Kāvras. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies it īpaši par to, ka šajā komitejā pirmoreiz notiek tiek runāts par lingvistisko diskrimināciju. Arī es nevaru runāt savā dzimtajā kataloņu valodā, jo Spāņu, Spānijas valsts nevēlējās uh, Eh, uzskatīt kataloņu valodu par līdz eh, oficiālu valodu Spānijā. Paldies doktoram, kurš eh, ir Hiksam, kurš izklāstīja šo jautājumu ļoti izsmeļoši. Man nav daudz piebilstam kolēģis Albio, Albiola sacītajam, un šeit eh, attiecībā uz kataloņu valodu un platformu džingua nav runa tikai par, eh, nav runa vien par baumām, bet par pilnīgi dokumentētiem gadījumiem. Šeit ir konkrēti gadījumi vairāk nekā 80 pēdējo gadu laikā kur ir notikusi skaidra lingvistiska diskriminācija. Katalonijā, neraugoties uz to, ka šī valoda ir līdztiesīga attiecīgajā teritorijā. E, komisija nevar slēpties aiz fakta, ka lingvistiskas kompetences piekrīt dalību valstī. Mēs konstatējam diskriminācijas gadījumus, piemērot valsts likumus, it īpaši. Tāpēc komisijai ir jāiejaucas Tāpēc, ka dalībvalsts neievēro eh, pati savu likumdošanu lingvistiskas eh, diskriminācijas gadījumā, bet tā kā vēl eh, lingvistiskā diskriminācija Eiropā ir plaši vērojama un skar Eiropiešu cieņu, un apdraud e, mierpilnas attiecības starp iedzīvotājiem, es aicinu jūs priekšsēdētāju komisiju tuvākajā nākotnē organizēt uzklausīšanu, kas būtu pilnībā e, veltīta lingvistiskas diskriminācijas gadījumiem Eiropas Savienībā, un nevis vienā dalībvalstī, vai, bet e, visā Eiropas Savienībā tiesības izteikties savā dzimtajā valodā ir ikviena pilsoņa tiesības, un tās ir vienas no pamatiesībām, kas mums ir jāizstāv. E, lūdzu, izskatiet priekšsēdētāju iespēju organizēt šādu veidu uzklausīšanu. Paldies! E, paldies! E, nākošais runātājs Kinga Gālam. Paldies priekšsēdētāji, manuprāt, ļoti svarīgi ir tas, ka šis lingvistiskas minoritātes jautājums tiks skatīts mūsu komitejā un notiek šāds debats. Šis ir saulaicīgs eh, pasākums, ļoti labi, ka mēs varam šādu pasākumu organizēt. Es domāju, ka mums šie gadījumi, ko arī Higsa kungs norādīja un Šogor kungs pieminēja, ka mēs pret tiem izturāmies nopietni. Un pauž nožēlu, ka komisija negribīgi skata lingvistiskas diskriminācijas gadījumus. Un vēl negribīgāk saista šos uh, diskriminācijas gadījumus ar pamatiesībām, kā uh, e, konkrētos gadījumos mēs redzam, ka komisija nepietiekam vērību pievērš šim jautājumam. Un kā jau tas izskanēja debatēs, šīs ir autoktonās valodas Eiropas Savienībā, Un tie pilsoņi, kur saskars ar šādu veidu diskrimināciju, ka tiem ir jāsaņem pienācīga aizsardzība. Es saprotu Higsa kunga nosaukto salīdzinājumu, ka desmit tūkstoši cilvēku, kuri piered, e, desmitiem tūkstoši e, šīm lingvistiskajām minoritātēm e, piedarošo nereti izjūt, ka pat putni un citas reizēm jūtas labāk aizsargāti nekā šo valodu runātāji. Paldies, nākošais runātājs Lopes Agilārs. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, vēlos norādīt, ka mēs ievēlēt Eiropas Savienības deputāti apzināmies, ka parlamentā var izskanēt debates, kas ir vairāk saistošas vienām dalībvalstīm nekā citām. Un tas rada riskus, ka var veid, izveidoties debats ar dažādiem viedokļiem no tās pašas dalībvalsts, kur mēs varam nonākt pie um, politiskās pretrunas kas tiek pacel, kur pacelts Eiropas līmenī jautājums, kam e, savā skatā, skatīšanas vietu būtu attiecīgā dalībvalstī. Lingvistisks jautājums, kā ne tikai Spāniju, e, jau pirmīt izskanēja, kā vairumā Eiropas dalībvalstis tiek, do, dalībvalsts tiek domāts par savu veidu iekšēju lingvistisku daudzveidību. Bet ir tiesa, ka situācijas izklāsts par lingvistisko situāciju Spānijā man šķiet sagrozīts un pat manipulējošs attiecībā uz uh, lingvistisko daudzveidību Spānijā teikt, ka Spānijā kataloņu valoda tiek vajāta vai ka notiek policijas brutalitāte pret tiem, kas izmanto katalāņu valodu, ir pilnīgas muļķības. Vairāk nekā 30 gadu jau konstitūcija nosaka uh, lingvistisko daudzveidību. Lingvistiskā daudzveidība tiek īstenota pilnīgi normāli, un tas nenozīmē, ka pastāvētu uh, kazuistiska ar um, konkrētiem gadījumiem gan vienā, gan otrā virzienā. Um, visos gadījumos piesauco diskrimināciju tie, kuri ir saskārušies ar grūtībām izmantot kataloņu valodu valsts administrācijas, eh, pie valsts administrācijas, kas ģeometriskā progresijā uh, veidā tiek eh, pavairotas, tāpat arī ir pieprasījumi no spāņu valodas lietotājiem Katalonijā, kuri nav varējuši izmantot savu dzimto valodu. Eh, lingvistiskās eh, risinājums Spānijā Ehm, netiek skatīts šādā veidā. Katalonija nav minoritāra valoda, tā nav galiciešu valoda Galicijā vai valenciešu valoda ehm, Valencijā. E, tas pats ir jāsaka par basku valodu basku zemē. Ar to es gribu teikt, ka ik viens, kurš apzinās realitāti Katalonijā, nav iespējams apmeklēt universitāti Katalonijā, nelietojot kataloņu valodu. Un tas nenozīmē, ka varētu pastāvēt kāda problēma, piemēram, tika pieminēts justīcijas gadījums, kur pastāv mehānismi, lai nodrošinātu tulkojumu gadījumā, ja pastāv jebkāda veida grūtības ar uh, E, līdz oficiālās valodas izmantošanu, bet apgalvot, ka Katalonijā katalāņu valoda tiek vajāta vai brutalizēta no policijas puses, ir pilnīgas muļķības, kas sagroza realitāti attiecībā uz lingvistisko daudzveidību, kura tiek iz, iztenota e, Eh, šajās teritorijās un autonomajos apgabalos Spānijā. Mm, priekšsēdētājs eh, turpina lūdzu visus iekļauties eh, sev atvēlētajās minūtēs. Es saprotu, ka debatas ir ļoti aizraujošas, bet kolēģi divas maksimāli trīs minūtes katram runātājam melokungs. Jūs neizteiksieties tādā gadījumā Stīvens kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos Nīderlandiešu valodā un es e, runāšu par doktoru Deividu sacīto, ka e, lingvistiskā diskriminācija ir līdzvērtīga rasismam, atsevišķos gadījumos tā varētu būt, e, citos nē, jo ir jāņem arī vērā vēsturiskie minoritāšu vai reģionālo valodu aspekti, bet ja mēs ņemam vērā, piemēram, migrāciju, tad ir jaunas valodas, kas nāk klāt un ko, kas ar tām notiek, vai mums ir tās jāatzīst kā minoritāšu, eh, minoritāšu valodas vai nē. Manuprāt, šeit Arī šis ir svarīgs jautājums, kas būtu jāskat, kādā situācijā dzīvo personas, kas ir nesen apmetušās pie mums, kas runā mūsu valodā. Ja mēs, tas maina lingvistisko situāciju, ja mēs pievienojam šīs jaunās valodas. Otrkārt, ja mēs runājam par lingvistiskām minoritātēm, tad Eh, vai zīmju valoda šeit ietilpst vai nē, vai arī ir runa tikai par runātajām valodām, kas eh, tiek iekļautas valodās, vai arī šeit var runāt par zīmju valodu, jo ja šeit ir runa tikai par uh, runātajām valodām, tad tā ir diskriminācija attiecībā pret zīmju valodu, jo, manuprāt, valoda ir valoda, vai tā tiktu runāta vai pausta ar zīmēm, un tāpēc, ka, mm, man ir jautājums, kāpēc eh, tiek diferencēta zīmju valoda, eh, valoda, eh, kuru izmanto cilvēks ar invaliditāti, kas cieši no nedzirdīguma. Turklāt arī daudzi e, cilvēki, kuri paši nav nedzirdīgi, izmanto zīmi valodu sazinoties ar ģimenes locekļiem, kuri cieš no nedzirdīguma. Arī tu varētu uzskatīt kā lingvistisku minoritāti. E, kat, tā, tās ir vēl vienas pārdomas. Trešais Eh, jautājums. Tad, kad mēs runājam par minoritārām un reģionālām valodām Eiropas minoritāšu valodu konvencijā, esmu to skatījusi, zīmju valoda pilnībā varētu atbilst minoritāras valodas definējumam un dažkārt arī ar reģionālas valodas eh, definējumam, bet šī diskusija norit nu jau gadus 10-15, un šo 10-15 gadu laikā mēs neesam pavirzījušies uz priekšu. Tāpēc es aicinu visus pārdomāt zīmju valodas izmantošanu un iespēju paredzēt vietu zīmju valodas lietotājiem. Ceturtais punkts gribētu vērst jūsu uzmanību uz Eiropas parlamentu attieksmi, jo Eiropas parlaments ir atbalstījis rezolūciju atzīstot zīmju valodu un eh, lūdzis dalību valstis to atzīt, bet pa to laiku mēs jau esam pavirzījušies, taču Eiropas parlaments pats vēl aizvien nerespektē zīmju valodu, jo nedzirdīgi apmeklētāji, kur vēlētos tulku, lai varētu sakot sanāksmei, e, šeit ir runa par ļoti smagu un ilgu procesu, tāpēc parlamentam pašam vajadzētu īstenot savas apņemšanās. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Čemozā. Paldies priekšsēdētāji tā, ka es nevaru izteikties eh, savā dzimtajā valodā, tad es runāšu angliski, kā es to parasti daru parlamentā. Pirmkārt, es vēlos pateikties eh, NVO Lengva par lielisko ziņojumu, kā arī vēlos pateikties Dāvidam Hikam par lielisko šodienas prezentāciju. Dārgie kolēģi, ļoti īsi vēlos norādīt, ka satraucoši šajā gadījumā ir fakts, ka Spānijas ierēģi justīcijas iestādēs, policijā eh, rada šādas diskriminācijas. Mums ir labāk jāapzinās šādas situācijas. Mēs Eh, uzskatām, ka Eiropas Savienība ir vislabākās pieredzes skola visās jomās - transportā, tirgu, um, ekonomikā un tā tālāk, bet arī um, valodu jomā. Mēs pieprasām kataloņu valodai tādas paštiesības kā zviedru valodai Somijā, bet mēs ejam pretējā virzienā. Uh, Mums, man ir ļoti labas attiecības ar kolēģi Lopes Agilāru, bet vēlos viņam atgādināt, ka, eh, ka eh, ko, nu jau trīs gadus kataloņu eh, runāt mm, diktori Baleāru televīzijā, ir atcelti turklāt arī E, baleāru studenti nevar mācīties katloņu valodā, jo pietrūkst e, skolotāji. Tāpēc mēs varam runāt nevis par minoritāšu valodu, bet par minoritāšu valodu. Vakar spēlēja futbolu Juventus un e, Bayern. E, un ja jūs apmeklēsiet Barcelonas fanklubu, tad jūs redzēsiet, ka tur ir vairāk nekā 5 miljoni sekotāju kataloņu valodā. Un arī vēlos ar savu uzstāšanos eh, norādīt, ka parlamenta priekšsēdētājs Šulcs 2012. gadā sacīja, ka atbalsta kataloņu valodas lietošanu eh, Eiropas parlamentā, bet divas lielas spāņu partijas to nepieļāva un uzstāšanās noslēgumā vēlos norādīt, ka pēdējās piecās vēlēšanās partijas, kuras aizstāv mm, platformas Dengva, ehm, pausto nostāju ir gūši 60-70% atbalstu, un jo jaunākie dzīvotāji ir Katalonijā, jo vairāk tie atbalsta neatkarību, tāpēc, ka Spānija tiem neļauj runāt mūsu valodā. Paldies! Eh, nākošais runātājs Himenes Sabārbata. Paldies. Eh, godējumie deputāti, esmu katalonieti, tā ir man dzimtā valoda, tā es runāju ar eh, savu ģimeni, ar saviem bērniem. Šķiet, ka kataloņu līdz ar citām Spānijas valsts valodām tiek atzīta Spānijas konstitūcijā kā līdz oficiāls valodas autonomajos apgabalos. Es zinu, ka ļoti daudzi no jums pārstāvat e, lingvistiskas minoritātes, kuriem jācīnās par savām tiesībām, bet e, Katalonijas gadījums ir pilnīgi pretējs. Kataloņu valoda ir Katalonijas establishmenta instruments, lai veicinātu nacionalistisku e, dienas kārtību. Katalo, kataloņu lietojums Katalonijā Eh, kataloņu valodas lietojums ir primārs, kataloņu bērni tikai divas stundas apgūst spāņu valodu. Līdzīgi eh, kā, vai jūs varat iedomāties, eh, ja Spāni, Francijā franču valoda skolā tiktu mācīta divas stundas nedēļā? Un. Pastāv bērni, kad Bē, gadījumi, kad bērniem bija jāmainā mācību vidē. Tāpat privātajā vidē mazajiem kurpniekiem, uh, eh, kafejnīcu turētājiem ir jārunā tik, eh, un jālieto tikai kataloņu valodā. Ļoti daudzi Katalonijas eh, apmeklētāji, kas nav kataloņi, nepārzina kataloņu valodu. Problēma ir nevis kataloņu valoda, bet ar tiem, kuri vēlas panākt tu eh, un uzturēt fikciju par to, ka Spānijas nācija kontrolē vāru Katalonijā. Šeit ir tikai stāstiņi bez jebkāda zinātniska pamatojuma, bez jebkādas statistikas, un tā, šie stāsti tikai atspoguļo uh, tās berzes, kādas pastāv sabiedrībā. Arī es varētu daudz stāstīt gadījumus, kad esmu uh, tikusi aizvainota, saukta par nodevēju. Mēs Katalonijā esam divvalodīgi un es atbalstu manas valsts vienotību. Daudziem kataloņiem, tā, tādiem kā es šis ziņojums, ir sava veida lingvistisks talibānisms. Personas, kas vēlas radīt problēmas, kur to nav Spānijas sabiedrībā, kas ir visatvērtākā un iecietīgākā lingvistiski visā Eiropā Paldies! Okay, Mr. Sebastian. Sebastian kungs. Sebastian. Gracias, senor presidente. Paldies, priekšstādātāji. Valodas nav abstrakti veidojumi, bet tā ir tie cilvēki, kas tās runāja. Un ja ir pirmās un otrās kategorijas valodas, tad arī pirmās un otrās kategorijas pilsoņi, tāpēc veidojas diskriminācija. Es vēlētos, lai Eiropas komisija mainītu E, skatījumu šo problēmu. Mēs runājam par specifiskām tiesībām, e, šeit nerunājam par specifiskām tiesībām, bet par pamatiesībām. Un tas, kad valsts mašinērija un organismās struktūras diskrimina e, kādu daļu pilsoņu valodas dēļ, tad mēs saskaramies ar diskriminācijas, rasisma vai e, citu pārkāpumu, kā to norādīja doktors Hiks pilnīgi dabiski. Es vēlētos, lai atsevišķi kolēģi izlasītu Eiropas padomis pēdējo ziņojumu par valodu lingvistisko diskrimināciju visā kontinentā. Un e, tas varētu būt atšķirīgs no viņa viedokļa. Esmu no Valensijas. Tur mēs nevaram mācīties, iegūt visu izglītību mūsu valodā Katalonijā. Mums nav nevienas e, televīzijas stācijas, E, mūsu valodā, iepriekšējā valdība tās slēdzas un ir slēgts televīzijas signāls no Katalonijas. Tādējādi mēs nevaram pat skatīties blakus esošu autonomu apgabalu televīziju. Ir e, gadījumi e, presē aprakstīti, ka pārim no Valencijas nepie, neļāva bērnu adopciju, jo viņi runāja valenciešiem katalāņu valodām. Šeit ir runa par pamats tiesībām un gan Eiropas komisijai, gan eh, Eiropas Savienībai kā tādai ir jādomā par šiem jautājumiem. Paldies! Nākošais eh, runātājs Hoaristi. Eh, Paldies priekšsēdētājs. Es vēlos pateikties Eh, doktoram Hikam. Es arī labprāt būtu izteicies savā dzimtajā basku valodā, bet man ir jāpiemērojas realitātei. Un runāšu pār šo jautājumu no, raugoties no basku zemes viedokļa. Kā arī vēlos norādīt, ka šīs tiesības Eiropas Savienībā ir jāizstāv. E, Eiropas Savienība ir jāstrādā, lai visās dalībvalstīs tiktu nodrošināt šādu tiesību ievērošanu. E, aizbildināties ar to, ka tā ir dalībvalstu kompetence, ir neveiklus aizbildinājums. Komisija ir jādara daudz vairāk, ir jānosaka skaidrāks vadlīnijas un Eh, pārfrazējot kolēģa Lopes Sagilāra sacīto, ik viens, kurš apzinās eh, realitāti un tas viss ir pareizi teikt. Cits jautājums ir, ka to nevēlas pieņemt. Eh, basku valoda netiek runāta ne tikai Basku provincē, bet visā valstī, bet arī Navarrā, valsts ziemeļu teritorijās un Francijā. Paldies! to conclude this. Paldies, lai to noslēgtu. Gribēju vēlreiz uzslēgt to, ko es teicu sākumā, varbūt kolēģi neklausījās, bet Lībes komitejas atbildība ir arī e, pasākumi pret e, cilvēku diskrimināciju arī darba tirgu un citur, un tāpēc ir ļoti pamatot, ka mēs par šo jautājumu runājam, jo mums tas ir jādara pēc būtības, un to esam šodien darījuši. Tas uh, bija arī, uh, tad mēs esam devuši visiem vārdu, kas gribēja izteikties. Neviens neteiks neko vēlreiz, jo ja kāds izteiksies otrais, tad atkal citi gribēs um, izteikties, un šīs ir ļoti kaismīgas debats, un uh, mums tik daudz laika nav, tāpēc nedošu nevienam vairs vārdu. Pateikšos Eh, doktoram Davidam Hiksam par prezentāciju un par šo eh, tīklu, kas eh, deva mums iedvesmu debatēm, bet mums nav likumdošanas pilnvaru šeit un tika runāts par to, ko komisija šeit vajadzētu darīt, un tas ir mūsu koordinātoru ziņā raudzīties, ko te var panākt. Uh, Paldies, kolēģi, par jūsu disciplīnu un ka ievērojāt laiku. Vēlreiz paldies, un tagad pāriesim pie nākamā punkta. Atvainojos visiem, kuri bija jau ieradušies uz nākamo punktu. Mēs, ja nemaldos, esam iekavējuši laiku par pusstundu, bet uh, iesim uz priekšu, cik ātri vien iespējams 22. punkts ir ļoti svarīgs. Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole. Un Bodils Valero ir referents. Es redzu, ka Anna referenti ir klāt vismaz lielākā daļa. Mums ir jāizskata ziņojuma projekts un jāizlēmi par to, kad varēs iesniegt grozījumus. Liba komiteja ir iesaistītā komiteja saskaņā 54. reglamentu pāntu un strādā kopā ar IMCO komiteju. Libēja būs Uh, ekskluzīvā kompetence attiecībā uz noziegumu definīcijām, pamatiesībām un datu aizsardzības jautājumiem, tā ir skaitā uh, attiecībā uz aspektiem par datu iesniegšanu un personas datu apmaiņu, un arī attiecībā uz sodiem un citām lietām. Un tā kā mums ir kopīgās kompetences par drošības jautājumiem, mēs varam piedāvāt uh, labākus grozījumus arī attiecībā uz citiem pantiem, kā jau mēs to darījām 2008. gadā. Un tagad es eh, došu vārdu mūsu libe referentam Bodulam Valero, lai viņš var prezentēt savu uh, ziņojumu projektu, un pēc tam došu vārdu uh, ēnu referentiem, lai viņi var izteikties. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu pateikties visiem, kas uh, iesniedz man savu viedokli, un mums bija ļoti daudz ieteikumu un mēs tos pēc iespējas centāmies iekļaut. Gribu pateikties ēnu referentiem, kuri sagatavošanās sanāksmē deva ļoti būtisku ieguldījumu. Šis ir ļoti sarežģīts jautājums, un um, es domāju, ka direktīvas uh, izmaiņas, kas tiek prezentētas uh, attiecībā uz uh, uh, saistībā ar uh, teroraktiem un uh, izskatās, ka mednieki ir ļoti neapmierināti, ka viņi nevarēs turpināt uh, piekopt savu hobiju. Un es viņus arī saprotu, bet uh, es domāju, ka komisijas priekšlikumā ir ļoti daudz laba un nestrīdīga un ir tiešām nepieciešama direktīva, lai uzlabotu drošību Eiropā. Runājot par licencēšanu, jo licencēšanas procedūras, lai iegūtu uh, ieroču turēšanas atļauju, ir atšķirīgas dalībvalstīs. Dažkārt uh, licences ir uh, uz ilgu laiku un dažkārt uh, ir cita situācija. 6,5 tūkstoši katru gadu iegūst šādas uh, ieroču Eiropas Savienībā un bieži vien ir arī uh, pašnāvības Eh, kas tiek īstenotas eh, ar eh, legāli turētiem ieročiem. Tas viss ir jāapkaro. Mums ir jānodrošina arī tas, lai nelegāli ieroči nenonāk nepreizajās rokās. Eiropola pārstāvi mums teica, ka visi ieroči, kas ir apritē, kādreiz ir licencēts, tātad mums jānovērš šī ieroča nonākšana nelegālajā zonā. Un es gribētu pievērsties tikai tādiem strīdīgākiem punktiem atzinumā. Komisija ir piedāvājusi, lai uh, ieroči, kur izskatās pēc automātiskiem ieročiem, tiktu aizliegti, un uh, komisija arī uh, nevēlas apgrūtināt dzīvi medniekiem, bet es šeit uh, neredzu nevienu veidu, kā ar lielu skaitu um, um ieroču tikt galā. Uh, kā to, kas ir piedāvāts. Un tagad eh, IMCO pie tā strādā, bet es gribētu komisiju aicināt pārskatīt savu priekšlikumu. Un jābūt taču iespējamam eh, priekšlikumu mainīt, eh, kad ir runa par ieročiem, kas ir līdzīgi automātiskiem ieročiem, bet ja komisija uzstāja uz šo priekšlikumu, tad viņiem vajadzētu balstīties uz tehniskiem kritērijiem un nevis uz izskatu. Un ir arī virkne uh, citu kritēriju, uz ko manu uzmanību vērsa policisti, un to viņa arī teica, proti, eh, Zviedrijā bija pētījums 2014. gadā, eh, bet nenāca pēc tam nekāds likumdošanas priekšlikums. Un tomēr man ir jautājums, vai nav alternatīva tādai pirni, pilnīgai, pilnīgam aizliegumam. Uh, ir jādiskutē par šiem jautājumiem arī ar ēnu referentiem. Un tad par marķēšanu. Vajadzētu varēt eh, prasīt eh, licenci un, eh, ja tiek pirkti ieroči, priekšlikums šeit nav īpaši skaidrs, bet mēs varētu ar grozījumiem to uzlabot. Par to vajadzētu parunāt ar ēnu referentiem. Komisija piedāvā obligātu uh, medicīnisku pārbaudi, es domāju, ka to varētu aizstāt ar piemērotības pārbaudi, ko varētu veikt uh, atšķirīgas institūcijas atkarībā no dalībvalsts. Dalībvalsts pati varētu izlemt, tad, kas šos, uh, šīs pārbaudas veids. Licenču izsniegšanas sistēma arī ir atšķirīga dalībvalstīs. Es domāju, ka šeit vajadzētu tādu vienotu modeli. Zviedrijā nav jāveikts medicīnas pārbaude, bet uh, tomēr tiek pārbaudīta cilvēku piemērotība ieroču turēšanai, tad, kad uh, tiek apmācīti uh, mednieki, piemēram, tad ir tāda kā sabiedriska kontrola. Un es piedāvāju tādu fizisku un psiholoģisku piemērītības pārbaudi, bet ne intelģents uh, pārbaudu, kā to daži varētu interpretēt. Piemēram, redzes tests varētu būt obligāts. Un eh, demences slimniekiem, piemēram, nevarētu atļaut turēt ieročus. Kāds eh, ogotājs nesen tika uh, sašauts, uh, jo mednieks viņu noturēja par dzīvnieku. Es nezinu, vai viņam bija slikta redze vai tam līdzīgi, bet acīm redzot regulējumā ir uh, trūkumi, un tie ir jālabo. Mums ir jānodrošina drošība. Un ir panti, kas ir izņemti tagad komisijas priekšlikumā no sākotnējās direktīvas, un dažas valsts savā uh, regulējumā balstās uz civilās aizsardzības principiem, un arī Zviedrijā situācija būtiski mainītos, un tas noteikti nav komisijas nolūks. Es domāju, ka diskusijas būs ļoti aktīvas. Šeit ir ļoti kontroversiāli elementi. Arī gribu pateikties jau eh, referentiem par līdz šim paveikto darbu, un es ceru, ka arī turpmāk mūsu sadarbība būs ļoti konstruktīva. Paldies! Lielas paldies! Ļoti konstruktīvi punkti šeit ir. Un tagad uh, došu vārdu ānu referentiem. Dažādi referenti ir klāt. Melo kungs, vai jūs vēlt izteikt, vēlties izteikties? Pavisam īsi priekšsādātāji. Tikko tika teikts, ka ļoti būtiski ir, lai uh, ieroči būtu legāli. Bet, ja mēs uh, varētu to nodalīt, tas arī būtu labi. Mēs nevaram šeit skatīt, protams, nelegālos ieročus. Tas ir pretrunīgi. Direktīvas mērķis ir uzlabot pilsoņu drošību, taču šeit netiek uh, ņemti vērā nelegālie ieroči, nelegālā ieroču tirzniecība. Uh, direktīva taču tika piedāvāta pēc teroraktiem Parīzē, un komisijas pamatojums, un tā ir komisijas iniciatīva, bet tas šeit netiek pietiekami ņemts vērā. Es gribu atgādināt, ka priekšsādātājs Junkers plenārsēdē Strasbūrā teica sakojošo. Pēdējie eh, terorakti parāda, ka mums ir kopīgi jāsadarbojas, lai turētos pretī šiem apdraudējiem šis komisāru uh, Uh, kopīgi sagatavojas tais uh, piedā, priekšlikums palīdzēs cīnīties pret uh, teroristiem un pret to, lai ieroči nonāktu viņu rokās. Tātad, prezentējot iniciatīvu plenārsēdē, bija atsauce uz šiem terora aktiem. Mēs taču nevēlamies direktīvu pārstrādāt, to aizmirstot. Uh, ne jau balstoties uz uh, negadījumiem ar uh, medniekiem mēs pārstrādām šo direktīvu. Un tad, kad ir runa par terorismu, tad uh, nedrīkst šeit sajaukt to ar legālo ieroču priekš, pirkšanu. Ar šo direktīvu nevar atrisināt terorismu problēmu, vienkārši sliktākā situācijā būs tie, kuri maksā nodokļus un ievēro noteikumus un vēlas iegūt savā īpašumā ieročus. Uh, ieroču kolekcionāri, sportisti, mednieki, un ir arī tādi kolekcionāri, kur kolekcionē ieročus, un ir sportisti, kur izmanto ieročus, un jau gadu simtiem tā tas ir bijis, un tas nav nekas jauns. Arī šos ieročus, protams, var izmantot, uh, veicot noziegumus. Un, eh, protams, teroristi um, cenšas uh, slepeni iegūt ieročus, bet es nedomāju, ka tas ir uh, risks, ka viņi iegūs uh, ieroci un pirks ieroci, ja tas kaut kur tiks reģistrēts. Ar šo direktīvu mēs tālāk netiksim, mēs neko nepanāksim. Un referentes uh, priekšlikumus daudzus var atbalstīt, proti, ka regulāri jāatjauno licences, eh, tiek teikts, ka uh, komisija tātad piedāvā reizi piecos gados un uh, referents piedāvā varbūt retāk to darīt, bet tas Eh, tā, tās ir atšķirīgas atļaujas un licences, kas ir, piemēram, ir medību atļaujas, piemēram, Portugālē, un tās tiek dotas uz laiku līdz 60 gadiem. Piemēram, jūs saņemat eh, um, medību atļauju līdz jūsu 60. Eh, gada dienai. Uh, bet tad, ja jūs veicat eh, zinām pārbaudi, izturat zinām pārbaudi, un tad jūs varat arī vēlāk eh, doties medībās lielākā vecumā. Bet vai mēs gribam, lai reiz piecos gados ir tās pārbaudas? Un ja viņiem nav ieroči, tad kā tad, eh, lai mednieki dodas medībās? Bet, ja pilsonis iziet attiecīgu pārbaudi, arī motociklu tad var uzskatīt par ieroci. No motocikla jūs arī varat uh, izgatavot sprīdzekli un tad uh, veikt noziegums. Katrus piecus gadus tad jāveic pārbaudas, tas man šķiet absurdi. Legāla ieroču turēšana tiek sajaukt ar terorismu. Gribu atgādināt, ka Eiropā daudzās valstīs eh, ir ieroči, kas tiek eh, lietoti legāliem mērķiem. Vai kāds šeit ir veicis ietekmes novērtējumu, vai esat pārbaudījuši, cik darba vietas tas maksās, kāda ietekme būs uz valstu finansēm, kuras eh, izdod ieroču licenci? Kaufmans kundze no sociāldemokrātiem Rēna referents lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji. Un sirsnīgs paldies arī mūsu referentei, kura tiešām ir cītīgi pastrādājusi, izstrādājot konstruktīvus priekšlikumus, lai mainītu direktīvu. Pašā sākumā jau gribu pateikt, ka bijušas ir sarunas un arī uzklausīšanas Imko un šeit kuras ir parādījušas, ka eh, sasaistīt terorismu apkarošanu un eh, organizēto noziedzību, raugoties uz Parīzi, šīs direktīvas kontekstā vienkārši nav pamatota. Un eh, šeit mums vajadzētu skaidri teikt, ka šeit ir runa par vispārējā drošības līmeņa uzlabošanu un nevis terorismu apkarošanu. Referente ir piedāvājusi virkni priekšlikumu, kurus gribētu patiešām atbalstīt, piemēram, priekšlikumu, lai uh, droši noteikumi tiktu ieviesti uh, ieroču un munīcijas uzglabāšanai un uh, marķēt un reģistrēt būtiskākās ieroču sastāvdaļas. Tas ir labs priekšlikums un arī uh, elektroniska informācijas apmaiņas starp dalībvalstīm par uh, atļaujām, kas ir izsniegts vai nav izsniegts, tas arī būtu pieņemami. Ir septiņi ieroči, kuri izskatās kā automātiskie kaujas ieroči, un eksperts uh, uzklausīšanā teica, ka izskats nevar būt kritērijs. Šeit mums ir jāpadomā par to, uh, vai ir kādi kritiski, es atvainojos, tehniski kritēriji, lai varētu uh, skaidri pateikt, kuri tad ir jāiekļauj A kategorijā, tātad aizliegto ieroču kategorijā. Tikai tad praksē tas būtu piemērojams. Tagad par medicīniskajām pārbaudēm. Šeit ir 12. un 13. referents grozījums. Ir pilnīgi skaidrs, ka personīgā situācija un veselības uh, stāvoklis cilvēkiem var būtiski mainīties. Līdz ar to uh, regulārs tests, jeb pārbauda, lai pārbaudītu, vai cilvēks var rīkoties ar ieroci, tas ir tikai pamatot un saprātīgi. Bet es domāju, ka mums arī jābūt augsti standartizētām šīm pārbaudēm. Ir jābūt skaidram, ka pēc šādas pārbaudas uh, lai ir tāda skaidrība, vai cilvēks ir piemērots vai nav piemērots eh, turēt un rīkoties ar ieroci. Tur ir jābūt dažādiem ķermeniskiem un citādiem kritērijiem. Un eh, es domāju, ka arī ārstam, eh, kurš veic šo pārbaudu, nedrīkst pēc tam tikt pie, saukt pie atbildības, ja kaut kas noiet greizi. Referente varbūt, jā, viņi runā par šo atbildību, bet to nevajadzētu reducēt tikai uz attiecīgo iestādi, bet vajadzētu tieši nosaukt ārstu. Un grozījumā tiek eh, piemērot šis eh, formulējums, ka tad ir mazāk striktas pārbaudas jāveic. Es domāju, ka tas ir ļoti neskaidrs formulējums un tie kriteriji, kas tiek uh, izmantota pirmajā pārbaudē, būtu jāizmanto arī atjaunojot ieroču turēšanas licenci. Un noslēgumā priekšsādātāji man ir trīs konkrēti jautājumi referentei, jo tur neesmu īsti droša, vai es viņas eh, grozījumus pareizi esmu sapratusi. Pirmais ir 11. grozījums, kura ir runa par obligātu atbildības apdrošināšanu. Uh, Pamatojumā referente raksta, ka um, šī apdrošināšana attieksies arī uz ieroci un ne tikai uz uh, īpašnieku, bet no šī grozījuma tas uh, nekļūst skaidrs. Un man arī nav īsti skaidrs, uh, kāds pamatojums tad uh, šādai papildus obligātās atbildības apdrošināšanai būtu nepieciešams cilvēciskā apdriešināšana, tātad tā ir. Un tagad par 24. grozījumu, tur referente piedāvā ieroču kategorijas izmaiņas, kategoriju izmaiņas, un tur man nav īsti skaidrs, kāpēc eh, viņa uh, uh, runā par uh, trauksmes un signāla ieročiem un akustiskiem salūta ieročiem un kāpēc uh, deaktivētie ieroči uh, no A uz C kategoriju tiks pārlikt, pārlikti. Un tad 25. grozījums, kur ir runa par pārejas noteikumiem, kurus uh, referenti piedāvā, bet viņi piedāvā, lai um, tikai uh, šaujamieročiem eh, būtu šie noteikumi, un eh, man tas izbrīna, kāpēc viņu to attiecina tikai uz eh, aptverēm un sastāvdaļām. Paldies tagad Halāho kungs no EKR lūdzu. Paldies priekšsādātājs arī gribētu pateikties Valēro kundzei par uh, atzinam projektu, tā kā laika nav daudz, tad uh, pievērsīšu tikai tiem punktiem, kuras nepiekrīt. Pirmkārt, komisijas priekšlikums uh, aizliegt B7 pusautomātiskos ieročus, kas līdzinās uh, automātiskiem ieročiem. Tur Valero kundze ļoti pareizi norāda, un daudzi eksperti ir norādījuši, ka šis izskats kritērijs būtu jāatceļ. Tas ir subjektīvs, un tas nav arī relevants. Valero piedāvā, kundze piedāvā, ka mums vajadzētu apsvērt, aizliegt, piemēram, pistoļu rokturus un dzesēšanas sistēmas un tam līdzīgas lietas, kur, manuprāt, viņi runā par ventilācijas detaļām. Šīs uh, šie kritēriji varbūt ir vieglāk definējami, bet tie nav atkal um, atbilstoši direktīvas mērķiem. Šīs nosauktās detaļas nav militāri aspekti, kā daudzi kļūdaini uzskata. Tas nepadara nu, noziedznieku rokās šo ieroci bīstamāku. To mērķis ir uzlabot ekonomiku un precizitāti šiem šaujamieročiem. ieročiem Tas ir ļoti svarīgi sportistiem, jo sportā ir, e, protams, jāšauj pēc iespējas precīzāk, un tas ir jādara ilgu laiku. Ergonomika un precizitāte krim, noziedzniekiem un e, teroristiem ir mazāk svarība. Piemēram, Breivik izmantotais ierocis 2011. gadā e, Norvēģijā, tur viņam nebija nekādas šādas Uh, papildierīces, un tas nepalīdzēja viņa upuriem, protams. Un mums ir jāsaprot, ka lielākajai daļai uh, moderno ieroču ir modulāra struktūra. Tas nozīmē, ka ārēji nebūtiski komponenti kā pistols, rokturi nav uh, fiksēts sastāvdaļas. Tas ir kaut kas tāds, ko var noņemt un aizstāt un tas nav nemaz tik sarežģīti. Piemēram, ja mēs aizliegtu pistoļu roktoļus, tad uh, ieroču Uh, turētāji nopirks uh, citas pistoles bez šī roktura, bet galu galā viņiem būs tāds pats rokturs, un mums būs virkne dusmīgu, uh, neapmierināta Eiropas pilsoņu, kur uzskatīs, ka mēs esam ir idioti. Valero kundze iesaka, ka mēs varētu ierobežot augstas kapacitātes magazīnu pieejamību. Uh, Un tas ir problemātiski vairāku iero, iemeslu prēt. Ir jau tagad privātās rokās nezināms skaits šādu ieroču. Tie visi ir nereģistrēti un tie nav atrodami. Nav izsakojumi. Ja mēs sūtīsim signālus, ka tos varētu aizliegt vai ierobežot, tad cilvēki uh, dosies uz ieroču veikalu un nopirks vēl vairāk. Retroaktīvi ierobežojumi vienkārši nedarbojas magazīnu regulēšana arī būtu bezjēdzīga, jo noziedznieki un teroristi tepat neizmanto legālus ieročus. Viņu e, nelegālie ieroči nāk no bijušās Dienvidslāvijas vai tiek uh, atkal salikti kopā no pienācīgi nede, nepienācīgi dezaktivētiem uh, ieročiem. Ir daudz mazu uzņēmumu, kas uh, piedāvā uh, un pārdod uh, dažādas ieroču detaļas, un ja um, magazīnām vajadzētu autorizāciju, tad dīleri un ražotāji uh, saskārtos ar daudz striktākiem noteikumiem un kontroli. Uh, daudz no viņiem nevarētu to atļauties, un viņiem būtu šī uzņēmējdarbība jāpārtrauc, un tas radītu lielu kaitējumu un neko nepanāktu. Priekšsēdētāji, Mums varbūt ir atšķirīgi viedokļi par šaujamieročiem, bet es ceru, ka mēs visi varam būt viensprāts par principu, ka jebkura ierobežojoša likumdošana būtu jāveido taisnīgi, proporcionāli un jābalst uz faktiem un nevis uz uh, um, dažādiem aizspriedumiem. Varbūt, ka mums šķiet daudziem, ka mums kaut kā ir jārēģē uz drošības draudiem un ka darīt kaut ko ir labāk nekā nedarīt neko. Tā nav pat. Uh, neko nedarīt eh, ir labāk nekā darīt nepareizās lietas. Eh, bet veiksmīgā kārtā ir daudzas eh, labas lietas, ko mēs varam darīt, un daudz no tām ir iekļauts komisijas priekšlikumā, bet ir arī daudzas lietas priekšlikumā, kas būtu jāmaina. Mums vajadzētu dzēst A6 un A7 kategorijas, kas tiek piedāvāts. Tie ir uh, civilie semiautomātiskie ieroči, pusautomātiskie ieroči un arī uh, um, ir piedāvāts um, šo A kategoriju piem, pilnīgi aizl aizliegt. Šie ieroči jau tagad ir uh, uh strikti kontrolēti un to loma noziegumos ir uh, minimāla. Mums nevajadzētu uh, atļaut uh, obligātas medicīnas pārbaudas vai licences uz laiku, jo tas tikai veicina birokrātiju un nevis drošību. Mums nevajadzētu uh, Uh, iekļaut klusinātājus vai magazīnus uh, pamat komponentos, uh, jo tie nav pamat komponenti. Es iesniegšu virkni grozījumu un es ceru, ka kolēģi tos atbalstīs. Priekšsēdētāji ir augoša neapmierinātība sabiedrībā ar Eiropas Savienības nespēju tikt galā ar finanšu krīzi, imigrācijas krīzi un terora draudiem. Uh, Es domāju, ka nebūtu gudri uh, tagad tam visam papildus uzbrukt uh, tiem pilsoņiem, kas ievēro likumus un uzskatīt viņus par drošības problēmu, jo tas tā nav. Paldies. Um... Paldies. Tagad Alda grupas vārdā Anna referente Cecīlija Vikstrēma. Paldies priekšādātāji. Un paldies arī Bodilē par darbu. Šeit ir ļoti daudz labu elementu atzinumā, bet, manuprāt, šis atzinums neiet eh, pārāk tālu uz priekšu, lai nodrošinātu līdzsvaru starp drošību no vienas puses un eh, legālu ieroču īpašnieku leģitīmo interešu aizstāvēšanu no otras puses. Es uzaugu Zviedrijā. Mans mm, tēvs bija gan vetnieks, gan policists, un ļoti daudzi eh, cilvēki, ar kuriem es kopā augu, uh, bija mm, ieroči īpašnieki, pilnīgi legāli īpašnieki, un visiem tas šķita normāli. Mums vajadzētu atrast iespēju, kur legāli ieroči īpašnieki varētu sajust cieņas pilnu attieksmi, bet vienlaicīgi mēs varētu nodrošināt tādu likumdošanu, kas kontrolē ieroču lietošanu. Eiropā jau ir spēkā ļoti strikti nosacījumi attiecībā uz šaujamieroču izmantošanu, un tas ir ļoti labi. Mēs nevēlamies tādu situāciju, kur ASV, kur uh, ik viens var ieiet ieroču veikalā un nopirkt gandrīz vai automātisko ieroci bez jebkādiem ierobežojumiem. Tā kā mums jau ir ļoti strikts regulējums attiecībā uz uh, ieroču lietošanu Eiropā, mums vajadzētu būt piesardzīgiem, nevajadzētu ieviest jaunus striktas noteikumus bez jebkādas motivācijas, un te es domāju drošības argumentus. Domāju, ka komisija šeit ir paveikusi sliktu darbu, mēģinot panākt līdzsvaru, un daudzi no priekšlikumiem nav akceptējami. Man patīk daži referentes priekšlikumi, bet daudzi no šiem priekšlikumiem iet daudz tālāk nekā komisijas priekšlikums, un tas nav akceptējami. Tāpat, manuprāt, trūkst ļoti svarīgu grozījumu. Daži galvenākie punkti, kurus vēlējos jums paust. Mans ieteikums būtu pilnībā uh, svītrot eh, aizliegumu eh, pusautomātiskajiem ieročiem. Nav vajadzīgo argumentu, kas spētu mūs pārliecināt, kāpēc šie ieroči ir tik bīstami. Komisija pat ir atzinusi, ka definīcija ir tik slikti sagatavota, ka viņi pat nezina, kuri šaujamieroči potenciāli tiks aptvērti ar šo aizliegumu. Pat ja jūs nezinat, nu, mans arguments ir, ja jūs nezinat, ko aizliegt, tad ir sarežģīti izskaidrot pilsoņiem, kāpēc jūs vēlaties to aizliegt. Es gribētu arī izslēgt obligāto piecu gadu limitu licencēm un arī ieteikumu medicīniskām pārbaudēm. Kāpēc? Ja katru reizi ik pēc pieciem gadiem tiks pārbaudīta šaujamieroču licences, tiks patērēti milzīgi resursi iestādēs un tam būs ļoti ierobežot pievienotā vērtība. Tas uh, radītu arī nērtības legāliem šaujamieroču īpašniekiem bez jebkādas mm, motivācijas. Arī medicīniskās pārbaudes šķiet nejēdzīgas. Medicīnas eksperts, kas iepriekšējā reizē ar mums runāja, eh, to ļoti labi izskaidroja. Neviens ārsts uz šīs planētas nespēs noteikt, vai eh, šis cilvēks var lietot šaujamieročus vai nē, jo ārsts viņu satiks tikai uz dažām minūtēm. Tāpat mm, vajadzētu arī saglabāt pašreizējos noteikumus attiecībās citiem aspektiem. Es nedomāju, ka mums radīsies milzīgas problēmas ar organizētajiem noziedzniekiem, kas mēģinās iznest no muzejiem Napoleona laika ieročus. Vienlaicīgi būs problēmas visiem muzejiem, kuriem ir šaujamieroču kolekcijas. Vai tas tiešām ir normāli? Uh, Par pirkumiem internetā domāju, ka referente ir uz pareizā ceļa. Tomēr domāju, ka mums vajadzētu mazliet pielāgot redakciju. Vajadzētu saprast, ka dalībvalstīs var pieļaut tiešsaistes pirkumus, bet ar um, papildu kontroli. Es varētu vēl turpināt, bet es domāju, ka mums vēl ir laiks uh, diskutēt pēc tam, kad būs iesniegti visi grozījumi. Jebkurā gadījumā, paldies jau tagad, mēģināsim būt uh, uh, proporcionāli un līdzsvaroti. Paldies, Cecīlijai! Nākamais teiksies Albiolas kundze, GUE ēnu referente. Paldies, Eiropas Savienībā katru gadu ap 6000, vairāk nekā 6000 nāvis gadījumi ir šauriem ieroči izraisīti. Uh, un arī jāsaistā brīvāka ieroču turēšana ar lielāku upurskaitu. Tāpēc mēs uzskatām uh, e, e, goja grupā, ka ir nepieciešama pilnīga ieroču un munīcijas izsekojamība, kas ļauj noteikt visas rokas, caur kurām ir gājuši e, ieroči, un jānodrošina ir pilnīgas visaptverošas uh, kontroles ar iespējām paredzēt attiecīgas sankcijas. Vissvarīgākie priekšlikumi attiec uz labāku izsakojamību, uz um, standartu uh, stingrāku padariešanu attiecībā uz iegādi un atsevišķiem pusautomatiskiem ieročiem. Katrā ziņā mūsu prāts priekšteikums ir pilnīgi skaidri nepietiekams, tam ir jābūt tālajošākam, mēs aicinām aizliegt tirzniecību internetā, kā arī pārdot eh, tādus ieročus eh, signāla eh, pistoles un citas, kas var būt ar dubultu lietojumu. Mūsu prāt Valero kundzes e, ziņojums ir iecerēts pareizā virzienā, tomēr ir jābūt tālajošākiem, un mēs gribam pozitīvi uzsvērt um, direktīvas pielietojumu paplašināšanu, kas tiktu attiecināt ne tikai uz ieročiem, bet arī uz pamatsastāvdaļām, munīciju, un tas viss lai varētu palielināt drošību. Kā jau sacīju, mēs lielā mērā atbalstām paveikto darbu, bet mēs nāksim arī ar savu devumu, jo mums ir jābūt tālajošākiem. Paldies! Šķiet, ka pārējie ēnu referenti nav ieradušies. Divi deputāti vēlas izteikties man pastāstīja, ka mēs esam ļoti iekavējuši, un, kad runāsim par nākamo jautājumu, cilvēki vienkārši ies prom. Šķiet, ka mm, kā priekšēdētājs esmu um, tagad uh, pieļāvis vislielākos kavējumus. Nu, tas, protams, varbūt ir labi, tas norāda, ka citas reizes esmu bijis ļoti precīzs. Bet, kolēģi, Varbūt mēs varētu dot vārdu referentei, jo pretējā gadījumā patiešām nebūs iespējams izskatīt visus jautājumus. Kolēģi dosies prom, un mēs nepaspēsim izskatīt nākamo punktu. Ēnu referenti ir uh, izteikušies, un pavisam drīz mēs atkal atgriezīsimies pie šī jautājuma. Cenīči mm, kundzei un Lapas Agilārs kundzei, Lapas Agilāra kungam es došu vārdu nākamreiz. Kolēģi, mēs esam jau 40 minūtes iekavējuši. Varbūt jūs varētu pavisam īsi izdarīt kopsavilkumu. Jums, protams, būs arī ēnu referents tos tikšanās. Varbūt jūs varētu īsi pastāstīt, kur ir galvenās viedokļu atšķirības. Paldies, priekšādātāji. Tika uzdots daudz jautājumu, bet uh, mums būs ļoti labas debates. Pavisam īsi par uh, medicīniskajām pārbaudēm pastāv ļoti lielas viedokļu atšķirības eh, katrā valstī. Dažās valstīs tiek teikts, ka ir vajadzīgas ārstu pārbaudas, savukārt Zviedrijā nē. Ir arī valstis ar vienu gadu licenciju. Tagad eh, komisija iesaka piecu gadu licences derīguma termiņu. Tieši tāpat kā attiecībā uz medicīnas testiem vai atbilstības pārbaudēm šīm, šīm jaunajiem izmeklējumiem nevajadzētu būt tik plašiem, līdz ar to tiek uh, samazināta birokrātija. Ir arī pāris noteikuma attiecībā uz magazīnām un uz uh, citiem pamatelementiem. Ir ļoti daudz magazīnu apritē, ko cilvēki ir nopirkuši nelegāli. Uh, Un tieši tāpēc ir vajadzīgs pārējais periods. Ir jānodrošina periods, lai ļaut cilvēkiem paziņot varas iestādēm, ka viņu rīcībā ir šādas magazīnas. Ir iesniegts ļoti daudz priekšlikumu. Esmu pārliecināta, ka mēs atradīsim tādu risinājumu, kas eh, patiks visiem. Paldies! Paldies, ka izteicāties īsi. Es atvainojos tiem trīs deputātiem, kas vēlējās izteikties. Tad, kad nākamo reizi apspriedīsim šo jautājumu, viņi būs pirmie, kas runās. Lopes Agilāra kungs, es jau skaidroju, ka deputāti dosies prom, un tas nebūs godīgi, jo esam iekavējuši par 30-40 minūtēm. Mums vienkārši ir jāiet uz priekšu. Tagad mums ir jāskata 23. punkts. quickly, colleagues, um, moving on to. Kolēģi, 23. punkts. Tas ir atzinums par noliegumu starp Eiropas Savienību un Peru Republiku par īstermiņu turēšanās vīzu režīmu atcelšanu. Padoms prezidentūras un komisijas izklāsts par pašreizējo situāciju. Nākamais punkts attieksies uz nolīgumiem par šo pašu tematu ar citām valstīm. Vispirms uzklausīsim prezidentūras eh, sakāmo, pēc tam komisija izteiksies un tad. Uh, uzstāsies eh, Holmaieris kundze, kas aizstāvis Gabrielas kundzi, kura ir uh, rekomendācijas gatavotāja Kolumbijai, Tongai un Palau. Man ir ļoti garš ievads uzrakstīts, bet uh, es to izlaidīšu, ņemot vērā to, ka ir radušās problēmas ar laiku. Došu vārdu uzreiz padomas prezidentūrai. Varbūt mēs varētu izteikties visi īsi, tas nāktu par labu. Uh, padomas prezidentūra lūdzu, bet eh, tādu īsāku versiju jūs stāstā majam. Goedemorgen. Labrīt. Es eh, centīšos izteikties īsi, bet varbūt uh, zālē varētu būt uh, ievērot klusumu. Es uh, Gribētu norādīt, ka mēs esam kontaktējušies ar komisiju attiecībā uz īstermiņa vīzām. 26. februārī Kolumbijā ir ieviesas biometriskās pases, un līdz ar to tiek izpildītas visas prasības. Mm, pagājušajā pirmdienā tika noslēgta attiecīga vienošanās ar Pēru ārlietu ministriju. Avramopuls kungs no komisijas puses un arī uh, Nīderlandes ārējās min ārlietu ministrijas pārstāvi iestājās par uh, bezvīzu režīmu, un tas noteikti nāk par uh, labu visiem. 15. martā uh, stāsies spēkā šie nosacījumi. Tagad vārds komisija. Uh, thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt. Man īsti nav daudz nekas piebilstams prezidentūras teiktajiem. Peru nolīgums tika parakstīts uh, pagājuši pirmdien. Es gribēju tikai norādīt, ka vienošanās, kas ir pievienota šim nolīgumam, ir tātad deklarācija par biometrisko pasu izdošanu Peru, Peru pilsoņiem. Peru ir sākusi izsniegt biometriskās pases. Tas eh, sākās jau februāra beigās. Viņi ir apņēmušies pabeigt šo procesu līdz šī gada jūlijam. Tātad no jūlija visi Peru pilsoņi var saņemt tikai biometriskās pases, un vecās pases pakāpeniski tiks likvidētas. Attiecībā uz pārējām valstīm es eh, Priecājos par referenta pozitīvu atzinumu, tātad par to, ka parlamentam ir jādod uh, atļauja attiecībā uz Kolumbiju, Tongu un Palau. Tas nozīmē, ka pašlaik no šīm sākotnējām 19 valstīm, kas tika ieteiktas bezvīzu režīmam saskaņā ar 539. grozījumu maijā, no šīm 19 valstīm ir tikai Tuvalūs, Salamānu salas, eh, Marķijas salas un pavisam drīz komisija arī pieņems eh, padomes lēmuma projektu, lai varētu parakstīt šīs vienošanās. Un tad, kad padome tāds būs pieņēmusi, eh, šie nolīkumi nokļūs arī šeit, šajā komitejā. Tas būtu viss, kas man pašlaik būtu sakāms, labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Paldies! Homēras kundze aizstās Gabrielas kundze šajā jautājumā lūdzu jums vārds. Jā, liels paldies priekšsēdētāji. Godāmie kolēģi. Marija Gabriela, diemžēl, nevarēja šodien ierasties, tieši tāpēc es uh, mēģināšu jums pastāstīt, ko viņa šeit ir īsi mm, uzrakstījusi. Viņa raksta, lūk, es uh, pateicos komisijai un padoms prezidentūrai par informāciju vedot sarunas ar Peru, es gribētu uzdot um, dažus papildus jautājumus. Tagad es jums priekšstādātāji gribētu palūgt, vai es varu vienkārši uzdot jautājumus padomē un komisijai, lai um, tad man nebūtu jālas visi šie jautājumi, es viņus varētu jums iedot rokās un uh, tur ir runa par biometriskajām pasēm, vai tās ir piegādātas, vai tas viss tika izdarīts laicīgi, vai arī uh, šie jautājumi, kas attiec uz zināmām valstīm, vai tie arī ir um, pienācīgi izskatīti un tā tālāk. Un šī iemesla dēļ arī jautājums par to, vai ir sadarbības starp Eiropolu un Peru, vai tas ir paredzēts, vai tas ir uh, sagatavots, vai tiek gatavots kaut kas tāds, un Marija Gabriela gribētu arī sirsnīgi pateikties par to, ka eh, bija tik lieliska uh, sadarbība sarunās ar Peru un ka tiek mēģināts ar Peru šo programmu īstenot. Viņa jautā, kāda ir Peru iniciatīva, Peru valdības iniciatīva, nacionāla informācijas kampaņa īstenot, lai uzsvērtu galvenos, galvenās prasības, kas ir saistītas ar šo jauno regulējumu. Uh, un lai eh, pareizi to visu izskaidrot iedzīvotājiem. Un otrkārt viņa arī eh, domāja par eh, Kolumbijas, Tungas un Palau bezvīzu režīmu, un par to viņa saka, ka komisija ir iz, tā kā veikusi um, sarunas ar katru uh, valsti atsevišķi, lai nonāktu pie šī bezmīzu režīma, un tagad mums ir jāizsakās attiecībā uz šo nolīgumu noslēgšanu. Runājot par šīm uh, divām salu valstīm, Palau un Tongu. Tur eh, eh, noteikti būs uzlabojums eh, tirzniecības attiecībās, tas atvērs komerci iespējas gan Eiropas Savienībai, gan šīm valstīm. Šo līgumu noslēgšana, turpinot mūsu sadarbību, uh, Uh, Kotonu nolīguma ietvaros un uh, mūsu politiskā dialoga ietvaros, un līdz ar to vīzu uh, atcelšana būs labs signāls, ievedrošinošs signāls un atalgo šīs valsts par pieliktiem pūliņiem uzlabojumu panākšanā. Attiecas uz Kolumbiju, tad e, šis e, arī iekļaujas mūsu partnerattiecību ietvaros ar Latviju Ameriku, un tas ļaus mums e, stiprināt turismu sadarbību un investīciju turismu jomā, un tas būs arī papildus uh, līdzeklis, kā stiprināt mūsu uh, politiku un atbalstīt Kolumbiju tās centienos. Es uzskatu, kā es īsumā tagad varu teikt, ka Madarija Gabriela gan padomas, gan komisijas pūliņus augstu novērtē, un es vienkārši padomē un komisijai nodošu viņas jautājumus, un tad uh, viņa varēs saņemt arī šīs uh, atbildes. Paldies! Very comprehensively done. Thank you. Um, Madam Vergia, please. Un arī Kristīna Veržijā nākošais runātājs. Ļoti žēl, ka eh, deputāti Gābriela nav klāt un Monika Olmēra, pat ja viņa lieliski runā franciski, ja viņa to vēlas, neuzdeva Eh, šos jautājumus. Mums ir laika ierobežojumi, es tomēr gribētu, lai ēnu referenti varētu saņemt šos referentu jautājumus, jo mums nav bijusi ēnu referentu sanāksme. Un vispats minimums būtu eh, arī informēt ēnu referents par šiem jautājumiem. Man eh, šķiet, ka man būtu daudz jautājumu kopīgi ar Mariju Gabrielu. Es viņai sacīju to, ko mēs esam vairāk kārtīgi. Um, atkārtojuši un tā izskaitā parlaments atkal jāpied parlamentam pienākums atkal pieņemt vienošanos, kuras jau praktiski darbojas, un parakstīt šādas vienošanās pēc tam, kas jādarbojas, ir eh, nevisai piemēroti. Un, manuprāt, šī procedūra ir neskaidra un arī referenti jau iepriekš ir pauduši savu viedokli šajā sakarā un atkārtoju to vēlreiz, ka metode nav pareizā pēc, ja mēs tiekam informēti, mums nevajadzētu izteikties par nolīgumiem, pat ja tie tiek dēvēti par provizoriem, kuri darbojas un mēs pie tos nepārskatīsim. Līdz ar to šeit nekādas e, manevrēšanas iespējas vairs nav. Otra lieta, ko es atkārtoju, e, un ko esmu teikusi vienmēr, esmu, es brīnos par šo mm, e, valstu sarakstu, kam mēs piešķiram vīzu režīmu atvieglojums. No vienas puses ar Kotonu valstīm es um, mm, man nav īsti skaidrs ekonomiskais labums no to, to, Tongas un Palau eh, sakarā. Es domāju, ka Eiropas Savienības daļa šo valstu ekonomika ir ļoti relatīva un šo uh, dolīgumu sekas būs vēl relatīv, relatīvāks, tāpat Kolumbijas un Peru sakarā. Es zinu, ka mums ir lielisks attiecības ar šīm valstīm, tomēr šīs abas Eh, ir eh, labi zināmas narko kontrabandas valstis, un tāpēc šis vīzu režīma atsāms man šķiet eh, visai savāds, pat ja mums var būt labas attiecības, un līdz ar to man nav skaidra citu Eiropas institūciju loģika attiecībā uz viņu vīzu režīmu politiku. Manuprāt, mēs varētu darīt vairāk šajā jomā, un mēs šos pūliņus zināmu iemeslu dēļ vairāk eh, izlabu, eh, pie, pieliekam eh, attiecībās ar tālām, nevis ar tuvām valstīm. Manuprāt, tas nav pareizi. Paldies, Kienge kundze, vai jūs vēlējāties izteikties ļoti īsi? Paldies, priekšsēdētāji. Gijama kundze, diemžēl nevar būt klāts kā referente, un es izteikšos viņas vietā. Pirmkārt, es vēlos apsveikt Marīģu par eh, visai pilnīgo darbu, sagatavojot šos ziņojumu, eh, ziņojumu projektus, jānorāda, ka vīzu politika ir būtiska, lai Eiropas Savienības iekšienē varētu nodrošināt vairāk mobilitātes, taiskaitā tas attiec uz trešajām valstīm. Man jānorāda arī, ka ir jāpadziļina attiecības starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm, kā Marija savos ieteikumu projektos norāda. Uh, Šī sadarbība ietekmē mobilitāti, kā arī uz citiem būtiskiem aspektiem, kā uh, humānā, kultūrālā, zinātniskā un cita veida attīstība. Tāpat arī tiek konkretizēts brīvas pārvietošanas princips, kas ir vienas, viena no Eiropas Savienības pamatiesībām papildus simboliskajam un politiskajam uh, E, nolīguma raksturam ir jāapzinās, ka nav pirmā reize, kā parlaments izsakās par šādu veidu nolīgumiem, tomēr esošās iebildes no parlamenta puses attiecībā uz uzraudzības procedūru netiek sadzirdēta. Šeit ir runa par pieņemšanas procedūru, parlamentam ir savs vārds sakāms un attiecībā uz šo uh, nolīgumiem to īstenošana notiek vairumā gadījumu pirms parlaments ir varējis izteikties. Tā tas ir Kolumbijas gadījumā, kur, eh, kurš provizori darbojas jau kopš 3. decembra, un es gribētu šajā sakarā atgādināt divas lietas. Pirmkārt, parlamentam svarīgi sekot šo nolīgumu darbībai, un otrkārt, parlamentam ir jātiek pilnā veidā un regulāri informētam par novīgumu ieviešanu, un tam ir jānotiek saskaņā ar institucionālās sadarbības principiem. Tālāk parlamenta atzinumam būtu jānāk pirms šie nolīgumi sāk tikt provizori piemēroti. Un cerīgi raugāmies uz auglīgo viedokļu apmaiņu ar ēnu referentu un referentiem. Paldies! The right of Parliament to be informed is not limited to requests. Tātad eh, Eiropas parlamenta tiesības saņemt informāciju neatiec tikai uz dotajiem jautājumiem. Arī pārējās iestādes var uzņemties iniciatīvu informēt parlamentu. Un tas ir pats eh, galvenais, kas būtu jāņem vērā šajā uh, pēdējā komentārā. Liels paldies arī Giemas kundzei, kas ir sociāldemokrātāna referente. Tagad pavisam īsi vārds komisijai. Noslēgumam. Lūdzu, komisija. <coughs> Uh, thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī deputātiem par uh, viņu komentāriem. Pavisam īsi. Vairākus jautājumus uzdeva referenti Gabriels Kunze. Pa šo laiku esam saņēmuši šos dokumentus arī rakstveidā. Es nezinu, vai jūs vēlaties, lai es šos jautājumus atbildu tagad, vai arī mēs varētu to darīt rakstveidā. Tad eh, varbūt par eh, diviem punktiem, kas tika pieminēti. Un tie ir gana nozīmīgi. Pirmkārt par eh, laicīgu parlamentu informēšanu. Domāju, ka mēs esam uzņēmušies iniciatīvu informēt parlamentu par panākto progresu šajās sarunās. Ģenerāldirektors ir divas reizes sūtījis vēstuli šai komitejai, lai komiteja informētu par sarunu progresu un par to, ka komisija ir pieņēmusi padomes lēmumu projektu parakstīšanai. Vienlaicīgi parlaments arī tika informēts, ka šī nolīgumi tiks eh, piemēroti uz, saskaņā ar pagaidu procedūru uzreiz pēc parakstīšanas. Šī procedūra ir paredzēta līgumā 280. pantā 5. punktā. Tas nozīmē, ka mēs eh, pilnībā rīkojamies eh, līguma ietveros. Es saprotu, ka parlamentam ir mazliet sarežģīti sniegt savu atļauju pēc tam, kad eh, līgums tiek piemērots, bet es nevaru izmainīt līgumu. Man nav nekāda iespēja to darīt, un, kā jau es minēju, iespēja šādā veidā rīkoties ir iekļauta līgumā. Tas būtu viss, un atbildēsim uz referentes saņemtajiem jautājumiem rakstveidā. Tas arī viss. Paldies! Mēs sūtīsim jums vēstuli par šo pēdējo punktu jo mēs nepiekrītam šim komentāram par parlamenta informēšanu. Diemžēl mums nav vairs laika, lai par to runātu. Bežijā kundze, vai jūs vēlējāties runāt par to pašu? Jā, jā, attiecībā uz to, šo jūsu uzsvērto punktu, manuprāt, komisijas atbilde nav nekāda atbilde. Parlamentam ir tiesības ne tikai tikt informētam, te ir runa par līgumu piemērošanu, un parlaments pieprasa uh, to, ka šī pagaidu piemērošana nav pienākums līgumā, un parlaments pieprasa, lai ar to konsultētos pirms šo nolīgumu stāšanās spēkā. Pretējā gadījumā parlaments tiek vienkārši ignorēts, un šeit es minēju, nav runas par tiesībām tikt informētam. Labi, šīs punkts mums tagad ir jānoslēdz. Jebkurā gadījumā es rakstīšu. Es domāju, ka tā ir izsena problēma. Esam to pieminējuši jau kādas 20 reizes bez jebkādiem rezultātiem. Nu, tad pieminēsim to 21. reizi. Paldies komisijai par sniegto atbildi. Jūs izskatieties tāds apjucis. Ne, nu, mēs sūtīsim šo vēstuli. Liels paldies par to, ka varējāt būt klāt. Paldies arī par sniegtajām atbildēm. Paldies eh, kolēģiem, jo īpaši ēnu referentiem, un paldies arī Holmēras kundzei, kas aizstāja Gabrielas kundzi. Ļoti to novērtējam. Ziņojuma projekts uh, tiks gatavots un par to mēs balsosim aprīlī. Tas arī viss. Labortīti. Ja kāds vēl klausās, tad pulkstens 15. mums ir paredzēta uzklausīšana. Ceturtdienas pēcpusdienā. Nu, ja kāds vēlas ierasties, es būšu šeit.